saluti dall'Italia. So, kolīgi. Dargie kolēģi, mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar Esperbātu Eidi, kurš ir Norvēģijas ārlietu ministrs. Un tā būs viedokļa apmaiņa par ES un Norvēģijas attiecībām, notikumiem tuvajos austrumos un tālajos ziemeļos. Gribētu komitejas vārdā sveikt ministra kungu un pats Dekopu Galageru, kurš ir EEZ -E -E, e parlamentārās delegācijas priekšsādātājs. Ministra kungs, paldies, ka esat ieradies. Laiks nav tas labākais, bet lai nu kā. Pirms gada Mums bija interesanta viedokļa apmaiņa ar jūsu priekšgājēju Stolkungu un jautājumi, kas uh, mums ir visiem interesanti, ir nemainīgi. Mūsu attiecības, tuvie austrumi un tālie ziemeļi. Tie ir tikai daži no jautājumiem, kas mūs abas puses interesē. Ministra kungs gribētu dot jums vārdu, lai paustu savu uh, viedokli par ES un Norvēģijas attiecībām un tiem jautājumiem, ko minēja iepriekš. Tagad jums vārds, lūdzu, ministrs. Liels paldies, Pravērs kungs! Un nu, vispirms gribētu pateikt, ka es tiešām augsti novērtēju šo iespēju diskutēt ar jums par idejām un perspektīvām par šiem trim minētajiem tematiem, par situāciju tuvajos austrumos pēc vakardienas eh, ad hoc eh, kontaktkomitejas eh, tikšanās, kur piedalījās palestīniešu pašpārvalde, un runāsim arī par ES un Norvēģijas eh, attiecībām un tāliem ziemeļiem Arktiku. Un tajā secībā arī, kā minēju, par to runāšu, jo vakar eh, tikšanās bija. Kā jūs atcerēties, varbūt no pagājušā gada Norvēģija ir priekšsēdētāja komitejā, kas koordinē starptautisko atbalstu uh, palestīniešu valsts izveidei. Tā ir uh, ad hoc uh, komiteja, kas tāda ir bijusi jau pēdējos 20 gadus. Un uh, šīs komitejas mērķis uh, bija um, sniegt atbalstu darbā, panākot politisku risinājumu starp uh, Izraēlu un Palestīnu, lai Uh, izveidotu divas valstis, un tas bija, tas tika izveidots pirms, 93. gadā, pirms 20 gadiem. Un ideja, kas, uh, manuprāt, joprojām ir ļoti laba, kamēr mēs gaidām politisko risinājumu sarunās uh, par lielajiem politiskiem jautājumiem, varam skatīt, kā Izrēla un Palestīna var kļūt par uh, Mm, divām neatkarīgām valstīm, un tomēr pa šo laiku vajadzētu arī sākt no pašas apakšas, sākt veidot palestīniešu institūcijas, un eh, tas arī ir komitejas uzdevums. Norvēģija ir bijusi prezidējošā valsts visu šo laiku, un Eiropas Savienība un ASV ir līdzpriekšsēdētāji. Augstā pārstāva Ketrēna Aštone vakar eh, bija tā, kas uzņēma visus šajā sanāksmē. Uh, komitejā ir visas puses - Palestīnas um, pašpārvalda ar Salam Fajādu kā premjeru, un arī Izrēla tur ir pārstāvēta, arī Eiropas Savienība un Eiropas Savienības dalība valstis, ASV, Austrālija, Japāna un vairākas arābu valstis, taiskaitā Sauda Arābiju, Katāru apvienotos Arābu Emirātus. Tātad eh, tā ietver daudzas valsts, tā ir plaša valstu koalīcija, kas strādā kopā, lai atbalstītu valsts veidošanas procesu. Pēc daudziem darba gadiem, 2011. gadā, tika panākta vienošanās šajā komitejā, ko atbalstīja donori un puses eh, pasaules banka un starptautiskais valūtas fonds un arī ANO par to, ka Palestīnas institūcijas ir sasniegušas tādu briedumu līmeni kā institūcijas, ka to var pielīdzināt uh, labi, pielīdzināt labi funkcionējošai valstī. Valsts uh, vēl nav izveidota, bet valsts institūcijas uh, jau ir gatavas strādāt, un tas bija ļoti būtisks solis no šīs komitejas atzīt, ka šīs darbs ir paveikts un ka tagad uh, jāpabeidz politiskais process. Kā mēs visi zinām, kopš tā laika politiskajā ceļā nekas daudz nav pavirzījies un nav tagad uh, tuvāk risinājums. Esam redzējuši arī virkni notikumu, kas uh, kaitē šim Palestīnas valsts veidošanas procesam. Uh, Viena lieta ir tas, ka donori sāk pagurt, eh, sāk uzdot vairāk jautājumus, apšaubīt par to, cik eh, svarīgs ir šis process, ņemot vairāk, ka nav politiskā progresa. Otrs eh, problēma loks ir šie visi ierobežojumi, ko rāda Izraels okupācija, runājot par pieeju C zonai, tā sauktai, Uh, rietumkrasta okupētajās teritorijās, uh, kontaktiem starp gazu un rietumkrastu, eksporti uh, no Palestīnas uz pasaules citām valstīm. Un šeit ir arī vesela virkne ierobežojumu, kas kavē šo te Palestīnas ekonomikas izaugsmu, kas citādi būtu notikusi. Pirms dažiem gadiem šī izaugsme bija diezgan ievērojama, bet tagad tā vājinās. Uh, pirms dažiem gadiem izskatījās, ka viņi varētu kļūt neatkarīgi no donoru uh, ieguldījumiem, un tagad viņi atkal kļūst atkarīgāki. Un uh, premjers Fajāts uh, saka skaidri, ka viņš vēlas veidot pēc iespējas neatkarīgāku Palestīnas valsti, bet vēl tas nav iespējams. Tātad ir akūta finansiālā krīze uh, palestīniešu pārvaldītajās teritorijās, kas ir ļoti taustāma. Uh, kaut vai šogad vien pēc uh, skolas uh, sākšanās bērniem uh, uh nācās zaudēt 36 mācību dienas, jo uh, skolotājiem netika maksāts algas, viņi sāk streikot un tā tālāk. Un tātad bija šī kavēšanās tieši finansiālās situācijas dēļ. Un vēl Papildus tam Izraels valdība e, strādājusi ļoti lēni un nekonsekventi nododot e, tarifus un uh, nodokļus, ko viņi iekasē no palestīniešiem un palestīniešu vārdā. Tiem šai naudai ir jābūt nodotai, bet tas nenotiek. Tātad mēs sākam šo sanāksmi, ņemot vērā, ka ir šī finanšu krīze. Uh, Tādā šaurā izpratnē sēde bija veiksmīga, mums izdevās savākt vairāk naudas, budžets tagad izskatās tāds labāk un izskatās, ka lielā mērā mums izdosies uh, aizlāpīt šo deficītu caurumu Palestīnas budžetā. Tas nozīmē, ka viņi varēs dzīvot vēl vairākus mēnešus. Tās ir labās ziņas. Bet šīs te sliktākās ziņas, par ko grib izteikties ļoti skaidri, tas, ka tā pašā laikā uh, ir ļoti skaidra apziņa, ka tā vairākus gadus vairs nevaram turpināt, ja politiskais process neatgriežas uz sava ceļa, jo mēs vienkārši atliekam tādu reālu jautājumu risinājumu. Un šis uh, process uh, var uh, um, negatīvi beigties vai no nu valsts iekšienē, vai no ārpuses. Uh, varētu radikālie spēki pārņemt varu, vai arī varētu būt uh, donoru uh, pakāpeniska attiekšanās no šī mērķa īstenošanas. Tas nozīmē, ka būtu vēl mazāk līdzekļu. Nākamajā sanāksmē, kas notiks Ņujorkā septembrī, Mēs tiksimies politiskā līmenī un izvērtēsim, vai šis process uh, vēl ir nozīmīgs, vai tomēr vajadzētu padomāt, kādu citu stratēģiju izvērst, izvēlēties. Priekš, prezidents Obama un mans kolēģis uh, Kerijs ir uh, tuvajos austrumos, un tagad ir tiešām cerai, cerība, ka tas kaut ko dos šajā procesā, bet šī cerība ir ļoti vāja. Tie bija tie komentāri, ko gribēju sākotnēji pateikt par šo komiteju, un droši vien būs jautājumi par to. Tad gribēju pateikt pāris vārdus par Eiropas Savienības un Norvēģijas attiecībām. Šī manai valdībai ir ļoti liela prioritāte, un tā tas ir bijis jau daudzus gadus, bet uh, šo jautājumu mēs īpaši uzsveram tagad, jo Mums eh, no mūsu puses ir eh, bijušas ļoti nopietnas pārdomas, un arī no Eiropas komisijas puses un Eiropadomas puses ir bijušas nopietnas pārdomas, lai uh, izprastu labāk, kā tagadējā sistēma strādā. Gan no ES puses, gan no mūsu puses tā tad ir vienošanās par to, ka Eiropas ekonomiskā zona, ekonomiskā zonas nolīgums pilda savus solījumus. Tas dara to, ko tam vajadzētu darīt. Uh, protams, ir pielāgojumi, kas tiek īstenoti, un šis process uh, ir dinamisks un turpinās. Bet šis nolīgums pamatā sasniedz savus mērķus. Uh, Norvēģija um, bez šaubām ir um, tā uh, valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet ir tomēr ļoti visvairāk iesaistīta ES kā no visām valstīm, kas sadarbojas ar ES. Tātad mēs esam visos sektoros, izņemot lauksaimniecību un zīvesaimniecību um, iekšējā tirgu. Mēs esam Schengens dalībvalsts. Tie, kas ir no apvienotās karalistas, jums ir uh, uh, jāuzrāda pase, iebraucot Norvēģijā, jo jūs iebraucat Schengens zonā, kas ir interesanti. Un mēs aktīvi piedalāmās uh, E, Eiropas drošības un aizsardzības politikā un ārlietu politikā. Un, e, Mums ir e, konkrēti nolīgumi. Mēs esam būtībā pieņēmuši visu, ko dara Eiropas Savienība ar nolīgumiem, un EEZ nolīgums ir uh, pamats visam, tas ir visaptverošākais starptautiskais nolīgums, ko Norvēģija ir pieņēmusi. Tās ir tās lietas, kas mums ir kopīgas ar Lihtenšteinu un Īslandi. Tātad EEZ zonā ir 30 valstis, drīz būs 31 ar Horvātiju, un šobrīd mēs, protams, arī uh, vedam sarunas par, ar Horvātiju par iestāju Eiropas ekonomikas zonā. Un uh, tas mums ir ļoti nopietnas jautājums, jo mēs uzskatām, ka uh, Eh, Eiropas iekšējā tirgu mums ir ļoti labi ieguvumi, un tas ir arī tāds divvirzienu process, arī Eiropas Savienībai šeit ir intereses, jo eh, Norvēģija ir piektais lielākās Eiropas Savienības tirsniecības partners. Norvēģija ir liels investors, mūsu valsts ieguldījuma fonds ir eh, īpašnieks ļoti daudzām um, investīcijām Eiropā, arī akciju tirgu. Mēs esam būtisks enerģijas eksportētājs, jo īpaši dabasgāzes jomā, kur mēs apmēram līdzvērtīgus apjomus piegādājam ar Krieviju un Alžīriju. Un mēs līdz ar to arī esam cieši iesaistīti Eiropas enerģijas jautājumu diskusijās. Un mēs vēlamies būt uh, partneris, draugs un līdzspēlētājs nākotnes enerģijas tirgos Eiropā. Un mēs arī cenšamies izrādīt savu solidaritāti attiecībā uz eh, Eiropas eh, tagadējo situāciju. Mēs eh, palielinām EZ e grantu apjomu, tā ir nauda kas tiek izmantota gan jaunajās, gan vecajās dalībvalstīs. Eh, tātad mēs eh, dodam arī savu ieguldījumu eh, gandrīz kā dalībvalsts. Mēs domājam, ka tas ir taisnīgi un mūsu valstī tas tiek plaši atbalstīts, neskatoties uz to, ka mēs neesam dalībvalsts. Mūsu valstī ir uzskats, ka mums ir jāiedod, jādod savus ieguldījumus. Un arī starp eh, SVF mēs eh, sniedzam aizdevumus, un tie ir 40 miljārdi eiro. Tas ir mūsu ieguldījums Eiropas stabilizācija. Un eh, ko es gribu par to, ar to pateikt? Es ceru, ka jūs redzat mūs kā ciešu un būtisku partneri Eiropas procesos. Es 94. gadā balsoju par iestāšanos, bet mums neiesdevās to panākt ar eh, nelielu pārsvaru, tomēr cilvēki nokalsoja pret. Bet es domāju, ka vairākums no mums uzskata, ka mūsu Eiropas ekonomikas zonas nolīgums ir eh, ļoti labs, gandrīz jau kā dalība Eiropas Savienībā. Tātad šis ir ļoti plašs process. Tam ir viens trūkums, eh, tas, ko mēs varētu saukt par demokrātijas trūkumu, jo mēs neesam pārstāvēti šeit parlamentā uh, ne komisijā, ne Eiropadomē mēs nevaram pieņemt lēmumus. Un tāpēc da, daļa no mums uh, domā, ka ja mēs būtu dalībvalsts, tad uh, tas mums būtu izdevīgāk ar visu to iesaists līmeni, kāds mums ir. Uh, šobrīd tas netiek apspriests, bet cerams, ka nākotnē mums būs politiskais konsens, lai pieteiktos uh, dalībai. Norvēģija patiesībā bija Eh, kandidātu valsts. Eh, patiesībā mēs esam to darījuši jau divreiz, divreiz pa divi ar pus gadiem, 72. un 94. gadā, un eh, mēs vēlamies strādāt atkal šajā virzienā. Un man ir prieks konstatēt, ka komisijas un padomas ziņojumi bija mums labvēlīgi. Mūs kritizē par vienu lietu, kas, manuprāt, ir taisnīgi. Proti, ka mēs varētu strādāt ātrāk runājot par jauno ES noteikumu adaptāciju pieņemšanu Eiropas ekonomiskajā zonā. Un mēs uh, to darām, mēs to integrējam mūsu likumdošanas procesā, tad, kad ir pieņems lēmums to darīt, bet šis, šī lēmuma pieņemšana aizņem vairāk laika. Mēs kā valdība esam uzsvēruši, ka mums vajadzētu labāk um, pieņemt šos te neproblemātiskos jautājumus un pēc tam noprietni diskutēt par tiem jautājumiem, uh, kas tiešām ir varbūt uh, kontroversiālāk. Mēs strādājam šajā virzienā. Un tagad trešais un pēdējais jautājums uh, pirms uzklausījus jautājums. Un tas ir Arktikas reģions. Un pie mums to sauc par tāliem ziemeļiem. Mēs saprotam, ka no šejienes viss, kas ir Norvēģijā, izskatās tālie ziemeļi. Un tāpēc eh, varbūt es eh, runāšu par Arktiku, lai visi saprast, par ko es tiešām runāju. Un šeit vēstījums ir sekojošs. Viens no svarīgākajām dabas pārmaiņām, gan labas, gan sliktas pārmaiņas, ir Arktikas leduskušana. kušana Un tas, protams, ir nopietnas jautājums - planētas sasilšana, un to vajadzētu apkarot ar uh, starptautiskiem klimata noteikumiem, bet tas nav kaut kas, kas uh, uh, tiek radīts konkrētā vietā, tā ir globālā sasilšana. Bet uh, polos šī sasilšana ir divreiz ātrāka nekā citur. Tātad, ja ir divu grādu uh, vidējais uh, pieaugums uh, uz visas uh, planētas, tad polos tas ir 4 grādu pieaugums. Un viena no sekām, protams, ir tā, ka ledus atkāpjas un arī kustās, virzās no rietumiem, no austrumiem uz rietumiem. Tātad tie ūdeņi, kas ir ziemeļos, Eiropas ziemeļos, uh, Tur um, tagad vairs nav ledus, tur, kur bija ledus, un tas nozīmē, ka var kuģot tālāk uz ziemeļiem, un jau esam piedzīvojuši uh, starpkontinentālo uh, transportu pārvadājumu uh, pieaugumu, tātad no Norvēģijas uz Ķīnu un Japānu, un vasarā patiesībā uh, kruīz kuģi vai transporta kuģi no Eiropas ziemeļiem var kuģot uz Āziju. Uh, Un e, šis laiks e, starp Rotterdamu un Jukuhamu ir 40% īsāks nekā, ja e, jums jādodas caur Sojas kanālu un pa šo ceļu. Tātad tas ir ģeopolitiski ļoti būtisks, būtisks pārmaiņas bet vēl paies daudzi gadi, kopš eh, līdz tas eh, būs um, pilnībā tāds milzīgs fenomens, jo tagad var kuģot tikai vasarā. Un pēdējais ceļojums Japānā, uz Japānu devās novembrī, nu tā tad nonāca Japānā novembrī. Bet vienas no ģeopolitiskajām sakām ir tas, ka Āzija mums kļūst tuvāka, jo Āziju tagad var sasniegt ne tikai uh, Eh, ceļojot apkārt pasaulē, bet arī caur ziemeļiem. Un tas ir eh, milzīgs, milzīgs pārmaiņas. Eh. Tātad mēs sakām, ka um, Āzija mums ir pavisam tuvu. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc virkne Āzijas valstu uh, tāpat kā Eiropas Savienība vēlas kļūt par novērotājām Arktikas padomē. Un eh, Norvēģija atbalsta ES pieteikumu. Manuprāt, tā ir laba ideja, ka Eiropas Savienība kļūst par novērotāju Arktikas padomē. Mēs, tad, kad sāka darboties mūsu valdība 2005. gadā, mēs teicām toreiz, ka Arktika ir uh, pirmā ārlietu politikas prioritāte Norvēģijai, jo mēs vēlamies atrisināt virkni neatrisināt jautājumu saistībā ar šo uh, te jautājumu. Mēs esam to izdarījuši, mēs esam panākuši pilnīgu vienošanās starp visām Arktikas uh, um, valstīm, ka um, ANO uh, jūras tiesību konvencija šeit ir spēkā. Mēs atrisinājām mūsu strīdus ar Krievijas federāciju par uh, robežu novilkšanu mūsu ekonomiskajām zonām. Tas bija 2010. un 2011. gadā, un jau 40 gadus uh, mēs vedām sarunas uh, un panācām vienošanos. Uh, pēc tam Kanāda un Dānija arī uh, Uh, spēja panākt vienošanos, un tagad ir aizvien mazāk teritorija, par kurām ir strīdi. Un tas ir ļoti svarīgs vēstījums. Katru reizi, kad jūs lasāt rakstu par uh, sacensībām par Arktiku, tā tas vairs nav. Uh, šis ir viens no retajiem uh, okeāniem, kur visi ir viensprāts par noteikumiem, tā skaitā Krievija, un tas ir ļoti svarīgs punkts, jo, jo tagad visiem ir skaidrs, kas kuram pieder. Uh, Un šeit mēs neredzēsim uh, konfliktu starp valstīm, un uh, to var mācīties arī attiecībā uz Ķīnas jūru un citām teritorijām. Svarīgi, protams, ir arī ne tikai izlēmt, kuras teritorijas pieder kurai valstī, bet arī kādi ir noteikumi, piemēram, par enerģētikas jautājumiem. Un tas ir jāatrisina um, gan Arktikas padomē, kura mums ir ļoti svarīga, uh, institūciju, bet arī citās institūcijās, kas jau pastāv, uh, tur arī vajadzētu uh, starptautiskajā, piemēram, jūras, jūras organizācijā um, uztvert šos jautājumus nopietnāk. Tur ir daudz jautājumu, kas jāatrisina. Tātad šī ir uh, joma, kas ir interesanta. Pat jums, kas nesat no Arktikas reģiona, vajadzētu par to interesēties. Tas ir jautājums, kas skars visas ēst dalību valstis. Uh, ne tikai tās, kas ir ziemeļos. Mēs ļoti labi sadarbojamies ar mūsu ES um, partneriem un ar Eiropas komisiju. Mums ir līdzīgs skatījums uz šiem jautājumiem, un mēs cenšamies uh, uh, savienot jautājumus kā zivsaimniecība, uh, enerģija, vide, uh, transporta ceļi, un mums jāveido partnerības šajos jautājumos. Un Tas bija tas, ko gribēju teikt vispārīgi, un tagad uh, došu uh, iespēju jums uzdot jautājumus. Jūs varat jautāt arī par citām lietām. Mr. Gallagher, pat ko? Paldies, tagad došu vārdu Gallagher kungam. Paldies, priekšsādātāji. Priekšsādātāji. Es strādāju Eiropas Savienības delegācijā, kas uh, strādā ar Norvēģiju, un es gribētu paust savu gandarījumu par ļoti ražīgu un regulāru dialogu ar Norvēģijas parlamentu. Pēdējā starp parlamentu sanāksmē 26. februārī mēs koncentrējamies it īpaši uz Eiropas ekonomiskās zonas uh, pārskatīšanu. Ministra kungs par to runāja. Nolīgums par ekonomisko zonu bija galvenais pamats mūsu attiecībām ar Norvēģiju. Un, protams, tas ir ļoti visaptverošs starptautisks nolīgums. Es labi saprotu, cik svarīgs tas ir Norvēģijai, ja jūs daudzkārt viesojos uh, Norvēģijā. Un šis nolīgums ir noderīgs gan Norvēģijas interesēm, gan Eiropas Savienībai. Tas tiešām ir divvirzienu ceļš. Tajā ir noteikti skaidri ekonomiski un politiski instrumenti, kurus izmanto abas puses. Šis nolīgums ir labs pamats uh, Norvēģijas Eiropas Savienības attiecībām, un Norvēģijas valdība to arī skaidri uh, pauž savos dokumentos. Kopumā mūsu attiecības ir bijušas veiksmīgas, un šis nolīgums uh, uh, funkcionē labi, bet nevajadzētu tagad uh, salikt rokas klēpī. Mums jānodrošina, lai šis nolīgums arī turpmāk veicinātu ekonomisko izaugsmi uh, Eiropas Savienībā un Norvēģijā. Protams, mēs esam ļoti labi sadarbības partneri, mēs sadarbojamies ļoti cieši, bet arī mums ir vairāki izaicinājumi. Pieminēšu divus no tiem un par tiem mēs arī runājām šeit pēdējā sanāksmē Briselē. Pirmkārt, mums nepieciešams darīt vairāk, lai uh, attiecīgu EEZ e likumdošanu iekļaut nolīgumā. Tīpaši iekšējā tirgus uh, pilnveidošana mums ir svarīga, un tas būtu svarīgi arī, lai nolīgums turpmāk funkcionētu vēl veiksmīgāk. Un tad finanšu uzraudzības institūcijas arī ir tajā jāiekļauj, jāiekļauj EZ e nolīgumā attiecīgos eh, līkuma aktus. Protams, tas ir izaicinājums Norvēģijai. Nolīgumi starp Eiropas Savienību un Norvēģiju iet daudz tālāk nekā EZ e nolīgums. Pēdējā IPM sanāksmē mēs runājām arī par zivsaimniecību. Tā ir ļoti svarīga tēma mūsu attiecībās. Runājām arī par tirsniecības attiecībām, par kultūras produktu tirsniecību. Mums ir eh, dažādi viedokļi. Piemēram, Norvēģijas valdība eh, pieņem lēmumu lauksaimniecības produktiem mainīt tarifus, un mēs nevarējām vēl vienoties par to, kā eh, jāvērtē uh, šī valdības rīcība. Pagājušajā sanāksmē mēs diskutējām ar Norvēģijas parlamenta pārstāvjiem, un tas bija ļoti noderīgi, lai precizētu, kādi tad ir mūsu viedokļi. Vispēcot, vēl kāds svarīgs jautājums - ārpolitikas sadarbība. Tas ir pastāvīgs jautājums, kuru mēs vienmēr izskatām starp parlamentu sanāksmēs. Eiropas Savienība un Norvēģija cieši sadarbojas šajā jomā. Un šo sadarbību atvieglo tas fakts, ka mums ir kopīgas intereses un vērtības. Ministra kungs runāja arī par Arktikas reģionu. EZF delegācija regulāri dodas uz Arktikas reģionu Mēs eh, tiekamies ar parlamenta kolēģiem no šī reģiona. Un notiek ļoti veiksmīga sadarbība. Nav nekādu konfliktu. UNCLOS konvencija ir eh, spēkā, un es esmu ļoti gandarīts par to. Es pieņēmu arī zināšanai, ka Norvēģija mūs atbalsta pilnībā mūsu vēlmē kļūt par pastāvīgo novērotāju Arktikas padomē. Es domāju, ka tie, kas mūs neatbalsta, tie uzskata, ka Eiropas Savienība tomēr var spēlēt svarīgu lomu Arktikas reģionā. Tur, protams, ir ļoti svarīgi naftas un gāzes resursi, un nākotnē tos varēs izmantot, bet tie ir jāizmanto ilgspējīgā veidā. Mums, protams, jāizpēta dabas krājumi arī šajā pasaules reģionā. Noslēgumā es gribētu aicināt, varbūt nedaudz pakomentēt ministru sanāksmes gatavošanās procesu, kas ir paredzēta šogad. Norvēģija atbalsta Eiropas Savienības vēlmi kļūt par novērotāju Arktikas padomē, bet varbūt ir iespējams arī uh, citus atbalstītājus piesaistīt, kas pašlaik uh, nav īpaši labvēlīgi redzēt Eiropas Savienību par novērotāju. Paldies, priekšsādātāji! Paldies! Sava Frankas kungs, lūdzu! Paldies, priekšsādātāji! Sveicam mūsu vidū ministru kungs. Ar gandarījumu zinu, ka saprotat spāņu valodu un zinot, ka jūs piedarat pie Norvēģijas eh, darba partijas, sveikt jūs tautas Eiropas parlamenta tautas partijas grupas vārdā. Norvēģija ir Eiropas Savienības nozīmīgs partners un varam būt gandarīti pār mūsu sadarbības rezultātiem dažādos aspektos, it īpaši Eiropola ziņā, kas ir viens no jūtīgākajiem tematiem, par kuriem mēs interesējamies. Tāpat arī mums ir zināmas grūtības, piemēram, sūdzība, kas iesniegtam ehm, Pasaules tirzniecības organizācijā, bet tas ir saprotams, ka draugu vidū dažkārt ir aspekti, kas ir jāpārvar. Un izmantojot ministra kungs jūsu uzstāšanos šodien, es gribētu uzdot jautājumu par to, kā jūs um, no savas ārlietu ministra pozīcijas uh, skatāt uh, Norvēģiju, tik draudzīgu valsti, divās dimensijās uh, Eiropas veidošanas projektā. Pirmkārt, iekšējā dimensija, runājot par iekšējo tirgu ekonomikas monetāro savienību, krīzi, ko mēs piedzīvojam pēc um, vakardienas Kipras parlamenta lēmuma, un Kāds ir jūsu viedoklis par krīzi, kas ir ne tikai ekonomiska, ne tikai parāda krīze, bet uzticības krīze, kas ieņem iekšēju vietu mūsu Eiropas projektā? Otrais jautājums attiec uz ārējo dimensiju. Mēs esam pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās izveidojuši ārējās darbības dienestu, un es gribētu uzzināt, Kā jūs vērtējat jauno darbības schēmu, kuru šajā dienestā, kuru vada augstā pārstē, pārstāve, un kādā ziņā jūs redzat vislabāko sadarbību no savas perspektīvas kā lietu ministram un noslēgumā es eh, no jūsu CV uzzināju, ka strādājas apvienoties nācijās, un ka jūs esat izteicies par atbalstu Sīrijas disidentiem, un kāds ir jūsu prāts risinājums Sīrijas krīzei? Vai jūs uzskatāt, ka vajadzētu daļēji atcelt embargo, lai varētu sniegt labāku atbalstu opozīcijai, vai, ja, vai būtu uh, jāveicina īpašā sūtņa darbs no apvienoto nāciju un arābu līgas puses, un kā jūs redzat drošības padomes reformu pēc Krievijas un Ķīnas veto, lai varētu veikt mm, tālajošākas darbības šajā sakarā? un ņemot vērā to, kas iet, ietekmēja attiecības ar jūsu kaimiņu valsti Krieviju, es ne, nebombardēšu jūs ar tālākiem jautājumiem, bet kāds ir jūsu viedoklis par Krievijas eh, vietējām eh, un pašvaldību vēlēšanām, kas notiks drīzumā? Paldies, priekšstādātāji. <laughs> Next speaker, Mr. Paldies, Watsona kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Liels paldies ministra kungam par ierašanos pie mums. Ministra kungs, jūs pagājušajā nedēļā bijāt um, ASV, un tur jūs teicāt, ka ASV ir Norvēģijas svarīgākais partneris. Vai jūs varat pateikt, ka mēs esam otrais svarīgākais partneris? Vai kaut kā pa vidu starp pirmo un otro? Ļoti labi, ka mums ir iespēja apmainīties ar viedokļiem. Un, uh, mana grupa atbalsta darbu, ko Norvēģija ir veikusi visa Oslo vienošanos uh, procesu garā, uh, garumā. Mēs novēlam jums arī visus iespējamus panākumus. Varbūt jūs varētu mums vēl pastāstīt nedaudz vairāk par diskusijām ar Džonu Keriju Vašingtonā, kad jūs gatavojāties uh, viņa vizītei uz tuvajiem austrumiem. Jūs teicāt, un pilnīgi pareizi jūs teicāt, ka Palestīna tic divu valstu risinājumam, un, bet vai amerikāņi pieturēsies pie šī risinājuma pašreizajā situācijā, vai viņi izdarīs spiedienu uz Netanjahu? Priekšstādājs Pērēs bija, pagājuš, bija Strasbūrā tikko, un viņš arī teica, ka viņš šo risinājumu atbalsta. Bet mēs redzējām, ka pašreizējā valdība no nu, tā atkāpjas Es gribētu zināt, kādu mierinājumu jūs saklausījāt sarunās ar Džonu Keriju, vai ir tik tiešām izredzes panākt uh, to, lai jaunā Izraēlas valdība uh, kaut ko panāktu un uh, apturētu uh, nelegālu uh, ap, uh, apmēģinu celšanu. Tālāk, runājot par Eiropas Savienību, es, protams, savu valsti pār, pārzinu vislabāk. Es gribētu, lai mūsu valdība rīkotos tāpat kā jūs un tikpat pozitīvi lūkotos uz Eiropas Savienību. Labi, ka jūs apzināties, kādas problēmas ir ar demokrātijas deficītu, bet es biju nedaudz vīlies par to, ka jūs pašlaik neapsverat, pilnvērtīgu dalību Eiropas Savienībā? Vai nākamajos gados nevar sagaidīt atbalstītāju skaita pieaugumu jūsu valstī? Es domāju, ka mums ir nepieciešams Norvēģijas pienesums ne tikai mūsu ekonomikā, bet arī mūsu demokrātijā. Mums ir vajadzīgs arī jūsu kultūras pienesums, veidojot plašāku Eiropu. Un mums šķiet, ka Eiropas Savienība nav taču tikai ekonomiskā savienība, tā ir politiskā savienība, un Norvēģijai būtu ļoti daudz, ko mums dot politikas un kultūras ziņā. Un Īslande ar, varbūt arī vairāk pavirzīsies uz Eiropas Savienības pusi nākotnē. Runājot par eh, tālajiem ziemeļiem, daudz no mums ir nobežījušies par to, ka mums neizdodas panākt ātrāku progresu uh, pārējā uz uh, atjaunojamo enerģiju un atteikšanos no uh, ogļūdeņražiem. Tagad, kūstot Arktikas ledumu, mēs gribētu zināt, ko Norvēģija var piedāvāt Eiropas komisijai īstenojot 20. gada enerģijas pārējas programmu. Paldies! Tagad jākonsāri kundze, lūdzu. Liels paldies! Es domāju, ka mēs visi, parlamenta deputāti, augstu vērtējam jūsu valsts diplomātiju tuvajos austrumos. Mēs um, augstu novērtējam jūsu centienu atrisināt Izraēlas-Palestīnas konfliktu. Paldies arī par atbalstu, ko jūs sniedzat Eiropas Savienībai eh, ceļā uz pastāvīga novērotāja statusu Arktikas padomē. Sanāksme ir paredzēta maijā. Laika nav daudz, un mēs visi zinām, ka Kanāda un Krievija joprojām ir pret Eiropas Savienības novērotāja statusu. Es gribētu jūs lūgt uh, uh, iesaistīt savus diplomātus, lai mēs varētu šo problēmu atrisināt. Bet mans jautājums skar Ķīnas lomu Arktikas politikā. Es tik tikko lasīju, ka Islandē, piemēram, Ķīnai ir vislielākā vēstniecība. Ķīnai ir šī stratēģija, kas ir veltīta bezledus Arktikai. At vai arī jums ir īpašas attiecības ar Ķīnu? Man šķiet, ka būtu ļoti svarīgi diskutēt par Arktikas politiku un nepieļaut, lai tas izvērstos par Eldorado nākotnē. Es lasēju, piemēram, arī par to, ka Shell uzņēmums beidza urpšanu Arktikas reģionā, jo tas ir pārāk sarežģīti. Tagad tik tiešām mums ir jāatrod miermīlīgs, uh, stabils risinājums šim reģionam. Un varbūt uh, tas būtu pirmais tāds risinājums, kas ievērotu arī vietējo iedzīvotāju intereses. Un nu, paldies par to lomu, ko, eh, kuru jūs spēlējāt šajā procesā. Mr. Galler. Paldies, eh, Galler kungs. Paldies. Sveicu jūs, ministra kungs. Šodien jau runa bija par to, ka EZ plus Schengen ir gandrīz vai dalība Eiropas Savienībā bez dalības institūcijās. Jūs, protams, akceptējat to, ko mēs izlēmjam, bet mēs vienmēr gaidām jūs kā kandidātu valsti. Tagad uh, runājot par tuvajiem ziemeļiem. Šeit mums ir daži kolēģi, kas nodarbojas ar šo jautājumu. Mēs ļoti augstu vērtējam uh, Norvēģijas atbalstu ceļā uz pastāvīgā novērotāja statusu. Aprīļa plenārs sēdē uh, notiks uh, attiecīgas diskusijas, un komisijas augstajam pārstāvim būs iespēja arī pateikt, kā mēs plānojam turpmāko sadarbību. Katrā gadījumā mēs uzskatām, ka ekonomiskā sadarbība būtu ļoti svarīga visiem Arktikas reģionā. Un es gribētu uzdot jautājumu. Kolēģi tikko lūdza jūs izdarīt lielāku spiedienu uz uh, Krieviju un Kanādu lai šīs valstis atteiktos no saviem iebildumiem. Es gribētu jautāt, ko mēs, jūsuprāt, varam izdarīt, lai pārvarētu uh, Kanādas un Krievijas pretestību? Vai ir kaut kas, ko mēs varam izdarīt? Nākamais jautājums būtu par tuvajiem austrumiem. Es tikko biju Jerusalemā un Ramalā Un man ir radies iespējas, runājot ar cilvēkiem, ka palestīnieši ir uh, vīlušies un daudz runā par emigrāciju. Viņi vienkārši nesaskata reālas izējas no situācijas. At jauns tieslietu ministrs ir atbildīgs par miera procesu bijušais uh, premjerministrs Sepelīvnī. Vai jūs domājat, ka šī jaunā valdība būs gatava atsākt sarunas par reālu risinājumu. Man teica, piemēram, ka eh, šī valdība vairāk skatās uz iekšējām lietām, ka tā esot tāda noslēgta valdība. Un kādas ir eh, jūsu domas par Amerikas nostāju? Baraks Obama eh, šodien dosies uz tuvajiem austrumiem. Kāda būs Amerikas loma miera procesā? Un kā mēs varētu eh, pārliecināt Izraels valdību, ka tai beidzot jārīkojas kā nākas, ka tai jāizbeidz uh, Palestīnas uh, Uh, īpašuma ekspropriācija un ka jāuzsāk reāls miera process, ko mēs varam izdarīt. Kraisler Dorfler kungs, lūdzu uh, izteikties nā, uh, īsāk nākamos runātājus. Priekšstādātāji, paldies! Sveicu jūs, ministra kungs, es runāšu vācu valodā, jūs arī vāciski saprotat, tad varbūt ne viss izklausīsies uh, savādi, mēs sakam spāniski. Eh, mēs eh, tagad dzirdējam par Kipras bankām un Spānijā eh, arī bankām piedāvāja uh, atbalstu, bet Spānijā mēs zinājām, kāds bija šis hipotekārais burbulis. At, bija diskusijas, ka varbūt vispār nevajadzētu bankām izlīdzēt un nevajadzētu tās glābt. Es turpināšu to, ko teica kolēģis Gālers par Palestīnu un Gāzes sektoru. Ko jūs varētu tagad darīt, uh, lai um, mudinātu jauno valdību uh, ne tikai savas problēmas, sociālās problēmas risināt, uh, bet risinātu arī šo Palestīnas problēmu? Abām pusēm, gan Palestīnai, gan Izrēlai. Uh, ir zināma interese neko nemainīt, jo ir veselas grupas, kas uh, pašreizējo statusu quo izbauda un uh, no tā gūs labumu. Un uh, starp citu, es arī domāju, ka Norvēģijai vajadzētu iestāties Eiropas Savienībā. Tas tiešām abām pusēm nestu labumu. Jūs jau teicāt, ka jums tagad jāpakļaujas vairākiem lēmumiem, kaut gan jūs nevarat tos ietekmēt. Tā kā varbūt jums vajadzētu tiešām padomāt par pilnvērtīgu dalību Eiropas Savienībā. Paldies! Jā, jūs pieturējieties pie sava runas laika. Preida kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs. Paldies, eh, kas kopā ar mums šodien. Esmu parlamenta referents Īslandes jautājumos. Un, kā jūs zināt, Īslande ir valsts, ar kur notiek sarunas par iestāšanos. Īslande ir lieliska kandidāta valsts ne tikai tāpēc, ka šī valsts mums ir interesanta Arktikas politikas perspektīvā, bet arī tāpēc, ka Eh, tā ir Eiropas ekonomiskās zonas, Schengen zonas dalībvalsts. Un mans jautājums attiecas uz jūsu valsts skatījumu par Islandes kandidatūru. Kā sarunas, kas ir noritējušas līdz šim, tiek uztverts jūsu zemē, un es to jautāju tāpēc, ka, kā jūs zināt, atsauc, runājot par Norvēģiju, Islande E, bija klātesoša. Un tad, kad mēs runājam par iestājas pretiniekiem, tad vispirms izskan Norvēģijas vārds. Tāpēc kā jūs Norvēģijā uztverat šīs sarunas un kā jūs uztverat lēmumu palēnināt šīs sarunas pirms vēlēšanām? Vai tā ir um, kļūda, vai to vajadzēs apspriest vēlēšanās, ko iestāšanās dot Islandē? Kāds ir jūsu viedoklis par sarunu palēnināšanu pirms e, tauta izsaka savu viedokli? Un pēdējais runātājs Svensson kungs. Tack så mycket, herr ordförande. Och, eh... Paldies, priekšsādātāji. Sveicu jūs, ministra kungs, paldies par to, ka jūs izteicāties tik skaidri savā uzrunā. Tas izklausījās ļoti iedrošinoši, un mēs priecāmies par to, ka jūs, ārlietu ministres, esat klāt parlamentā. Protams, ļoti svarīgi runāt par attiecībām starp Norvēģiju un Eiropas Savienību. Tas ir loģiski. Te pašā laikā Jāuzsver, ka mēs visi sekojam situācijas attīstībai visur pasaulē. Mēs zinām, cik uh, lielā mērā uh, Norvēģija iesaistās uh, risinājuma meklēšanai Janmā. Ministra kungs, es gribētu, lai jūs pastāstītu, kā jūs uh, novērtējat situāciju Janmā un ko mēs varētu uh, E, izdarīt situācijas labā? Ko varētu izdarīt Eiropas Savienība, lai mēs varētu šo procesu turpināt miermīlīgā veidā? Paldies! Ministra kungs, jums ir 10-15 minūtes atbildēm. Diezgan ilgs laiks. Paldies! Um, for, uh, for... Paldies par sirsnīgajiem vārdiem. Un jautājumiem. Sala Franka kungs, um, paldies par apsveikumu Eiropas Tautas partijas grupas vārdā. Kā jūs zināt, esmu strādājis vairākus gadus PES e sociālistu partijā, bet, manuprāt, valstī, mūsu valstī šī, šo politisko uh, grupu formācija ļoti nozīmīga Eiropas integrācijai, jo Eh, Diskurss mainās no valsts uz valsti, no blokiem un politiskām tendencēm, un, manuprāt, šī šāda attīstība ir ļoti nozīmīga eh, ilgajā integrācijas darbā. Bet tagad es turpināšu angļu valodā, lai arī vispārie var saprast man uzstāšanos. Un eh, runājot par um, iekšējo notikumu attīstību. Norvēģija ņemot vērā mm, dabas apstākļus, pārvaldību. E, Norvēģiju ir mazāk ietekmēs ekonomiskā krīze nekā citas Eiropas valstis, e, bet mēs apzināmies to, ka ja Eiropas krīze turpinās, tad tā skars arī mūs, tāpēc integrācijas marka starp mūsu ekonomiku un, un, un um, Eiropas ekonomika ir tik intensīva, lielākā daļa mūsu EKP e, veidojas e, caur eksportu, importu, dalību ārējā ekonomikā un arī tāpēc, ka e, šeit tik lielā mērā piedalās Eiropa. Tāpēc mums ir jāpliecina solidaritāte un mums pret to ir jāizturas ļoti nopietni. Manā izpratnē, skatot šos jautājumus no ārpuses, atbilde ir vairāk integrācijas, un tad, kad ik viens uzskata, ka atbildes pašreizējo krīzi ir e, dezintegrēšana, e, tas varētu būt ilgas negatīvas spirāles sākums, kas varētu būt politiski un ekonomiski dramatiska. Un esmu dziļi iespaidots par iespēju turēt kursu, un mēs zinām, kas notika 30. gados un mēs apzināmies, kas notika, ja Eiropas eh, valstis mēģinātu sākt risināt eh, krīzi tikai katra par sevi. Mēs eh, nopietni vēlam Eiropai vislabāko veiksmi, lai atrisinātu pašreizējo situāciju, lai mēs varam nonākt atpakaļ uz vislabākā ceļa. Un tomēr mums būs jāpiedzīvo daži grūti gadi. Tālāk es pāriešu pie jautājuma par ārējo projekciju. Un jāsaka, ka vienmēr, kad es eh, runāju un eh, skatos uz Eiropas ārpolitiku, esmu gādarīts par to. Mūsu ļoti, mums ir ļoti laba sadarbība ar augsto pārstāvi Aštoni, un arī mēs um, e, tiksimies ar viņu un apspriedīsimies atkal drīzumā. Bet vienīgās bažas man ir tās, ka loģiskā vajadzība skatīties uz iekšpusi, e, atņem uzmanību no ārējās projekcijas. E, tā nav kritika, tas ir saprotams, ka ne, nepietiek spēku koncentrēties e, tik daudz uz ārpusi, bet iekšienē ir tik daudz darāmā, ka ārienē nevienmēr paliek pietiekami laika uh, Bet ļoti draudzīgi runājot, Eiropa mums ir vajadzīga ne tikai specifisku politiku dēļ vidējos austrumos, Birmā, Arktikā, bet arī tāpēc, ka visa problēmu risināšanas iespēja integrācijas ceļā ir un paliek iedvesmas avots gan Āfrikas, gan Latīņamerikas, gan Dienvidaustrumāzijas iedzīvotāģiem, un Eiropas projektu panākums eh, palīdz iedvesmot demokrātiskas valstis tuvināties, un tāpēc mēs to silti atbalstām. Pār Sīriju. Tā ir vislielākā traģēdija mūsdienu pasaulē un nevienam, tā skaitā man, nav gatavs atbildes, kā to atrisināt. Bet daļa no atbildes varētu būt tā, ka drošības padome nāk klajā ar kopīgu plānu. Nav tik svarīgi, kāds šis plāns ir, bet pašreizējā problēma ir dalījums iekšienē, kas nosūda Asada režīmam signālu, ka tam ir draugi augstās vietās, tāpat arī opozīcijas grupai, ka arī tai ir e, draugi augstās vietās, un tas viss palīdz uzturēt konfliktu. Bet mums būtu jādomā pār vienotu vēstījumu, lai šo konfliktu varētu kaut vai mazināt. E, runājot par baumām par ķīmisko ieroču lietošanu. Man tam nav apstiprinājuma, bet jūs apzināties, ka šādu ieroču e, izmantošana varētu būt e, krass pavērsiens. Un esmu ļoti nobažījies par Sīrijas tuvākajiem kaimiņiem Valsts, kas um, vieš bažas manī visvairāk ir Libāna, tāpat arī e, Jordāna, Irāka, bet it īpaši Libāna. Jūs uzdevāt jautājumu par Krieviju, ko varētu saistīt ar plašāku Arktikas e, reģionu. Krievijas sakarā e, ļoti īsi, bet divas svarīgas lietas. Mūsu Kaimiņa attiecības ar Krieviju norit labi, mums nav strīdu par robežām ekonomiskām zonām, mēs sadarbojamies zvejniecības eh, jomā, mēs sadarbojamies eh, Arktikas jautājumos, un mums ir vispārīgi kopīgas pozīcijas šajos jautājumos. Tajā pašā laikā redzam negatīvu tendenci Krievijas iekšienē, mēs redzam antidemokrātiskas tendences, un telpa pilsoniskai sabiedrībai opozīcija samazinās, un tas nav nejauši, tā ir regulāra negatīva parādība Krievijas iekšēnē. Un tas ir visai būtiski, jo dar, mūsu sadarbība eh, ir notiek ne tikai starp Oslo un Maskavu, bet tās ir uzņēmējdarbības kopienas, pilsoniskās sabiedrības eh, kopienas, un ja šī tēl, sadarbības telpa samazinās, tad mums ir jārunā. Krievijas eh, kaimiņiem it īpaši ir jāseko šīm tendencēm. Watson kungam atbildot. Pirmkārt, es sacīju, ka Savienotās valstis ir mūsu ciešākais sabiedrotais, un tas attiec taiskaitā uz militāro aliansi NATO, un e, grūti apstrīdēt to, ka mums būtu kāds svarīgāks sabiedrotais nekā Savienotās valstis. Bet mēs sadarbojamies daudz vairāk nekā ekonomiskā, politiskā sadarbība. Mūsu sadarbība ir ekstensīvāka un e, arī ciešāka. Es atbalstu jūsu sacīto par pievienošanos, bet tas būtu jāsaka vēlētājiem. Mēs pievienošanās Eiropai argumentus izmantojām iepriekšējā reizē, bet Es neesmu saskāries ar politiskām tendencēm Norvēģijā, kur, eh, kuras sacītu, ka jauna pieteikuma iesniegšana būtu prātīga. Mēs varētu referendumā atkal zaudēt. Es nesaku, ka šis jautājums ir noņemts no darba kārtības uz visiem laikiem, bet katrā ziņā tuvākajā laikā tas nav. Un, protams, kā Gālērkungs sacīja, mēs pielāgojam un korģējam situāciju. Jā, mums nav tādas ietekmes kā šajā parlamentē. Mums, mēs apzināmies, ka vislabākā ietekme ir tad, ja mēs redzam kādu jautājumu savlaicīgi, tad mēs varam to risināt aktīvā, draudzīgā veidā. Un otrais punkts būtu tāds, ka ļoti daudzi lēmumi, ko jūs pieņemat, būtu tādi paši. EEA, Eiropas eko, ekonomiskā asociācija. Eiropas ekonomiskā zona ir modernizēta Norvēģija. Un tālāk par jautājumu par Kēriju. Jā, es domāju, ka amerikāņi izdarīs spiedienu pār divu valstu risinājumu. Jautājums ir par to, kā tas notiks, jo mēs pilnībā piekrītam savienotajām valstīm par divu valstu risinājumu. Jautājums ir par to, cik liela griba ir, lai tas notiktu. Un mans arguments ir tāds, ka tas ir ne tikai palestīniešu, bet arī Izraēlas interesēs, lai tiktu panākt šis divu valstu e, risinājums, jo otra alternatīva ir vienas valsts risinājums. Un tādā gadījumā e, e, valstī e, pašreizējai Izraels valdībai var nākties pieņemt, ka tā ir ne tikai ebreju valsts, ne ebreju valsts. E, un ja ir jārunā, ja mēs uzrunājam Izraels valdību, kāds ir viņa ilgtermiņa risinājums, tad viņi vienmēr atgriežas pie šī divu valstu redzējuma. Mēs uzskatām, ka ir jāatrisina vispirms Palestīnas Izraels problēma pirmkārt. Tālāk daži jautājumi ko uzdevām deputāti Jakosārī un citi pār tāliem ziemeļiem. Pirmkārt, mēs esam apņēmušies atbalstīt Eiropas Savienības dalību Arktikas valstu padomē. The... Mēs strādājam, lai tas varētu notikt, un mūsuprāt vislabākais uh, arguments, un arī jūsu arguments ir tāds, ka tad, kad valsts kļūst par novērotāju tā paraksta, uh, organizācijas noteikums, kurā tā iestājas, un apstiprinājumus e, pamat noteikumiem Arktikas padome attiecas ne tikai uz novērotājiem, bet arī uz pastāvīgajiem locekļiem. Tāpēc mūsu interesēs ir tas, lai spēlētājs, kas vēlas pievienoties šiem noteikumiem, pieņemot šos noteikumus, piekrīt tās darbībām. Tas ir noderīgi. Tālāk bija vēl šķiet daži jautājumi, kurus esmu laikam kopīgi atbildējis. Prēda kungs uzdev jautājumu par Islandi. E, pašai Islandēji ir jāpieņem lēmums vai tiem būs vairāk vai mazāk debašu vēlēšanu kampaņā, tas ir islandiešu ziņā. Es Novēlu viņiem vislabāko veiksmi, ja Islanda vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, tad tas ir noderīgi Islandai, tas nav nekas slikts mums, jo Islanda vēl aizvien paliks EEZ. Un tas, tās nebūtu būtiskas izmaiņas mūsu Eh, mums visiem ir saistoši Eiropas ekonomiskās zonas un brīvās tirzniecības zonas eh, noteikumi. Un nekādā ziņā es negrasos iejaukties tajā, vai viņiem būtu jānotur vairāk debašu šajā pirmsvēlēšana laikā vai nē. Un pēdējā man atbilde Svensson kungam par Birmu. Esmu apmeklējis to trīs reizes. Esmu vairāk kārt ticies ar šo valstu vadību, esmu ticies ar Ansang Suki, un viņi ir apmeklējis Norvēģiju, Birmas prezidents ir apmeklējis Norvēģiju. Un viņi pieņem pareizos eh, eh, lēmumus demokrātiskām pārmaiņām. Ir nepieciešams veidot uh, šos un strādāt pie šiem jautājumiem rūpīgi, pakāpeniski, un mums ir pamazām jāatver šīs, šī iekārta investīcijām un kontaktiem. Uh, un tas fakts, ka mēs esam šo projektu sākuši, tas ir ārkārtīgi svarīgs, un ir, bija būtiski samazināt sankcijas, bet mēs nedrīkstam vēl, vēl. Uh, um, uzskatīt visu par iegūtu, vēl ir uh, daudz darāmā, pastāv etniskie konflikti un ir nepieciešams izveidot administratīvās kapacitātes, demokrātiskus pamatus, un uh, par, pareizākais šobrīd ir atbalstīt uh, šo virzību aktīvā veidā. Un man šķiet arī, ka esmu ar to izsmēlis sev atvēlētās desmit minūtes. Paldies par jūsu lielisku uzstāšanos un paldies par jūsu apmeklējumu. Kolīga, I, I like to... Kolēģi gribētu atgādināt, ka 12. ieradīsies komisārs Fīle, un mums ir jāapspriež trīs jautājumi. Vēl Bosnija, Turcija un eh, princips eh, pienākums aizstāvēt. Tātad lūdzu ievērojiet laiku, uzdodot jautājumus. Progress report on. Progresa ziņojums par Bosniju un Hercegovinu. Un šī būs otrā izskatīšana šim dokumentam. Dorisa Paka ir referente. Viņa rūpīgi ir izskatījusi 101 grozījumu, kas tika iesniegti, un uh, arī vienojasies ar ēnu referentiem par astoņiem kompromisiem. Jums uzreiz ir vārds. Paldies, priekšsādātāji. Jā, es piekrītu. Mums tiešām bija vairākās simts grozījumu, bet, manuprāt, mēs tiešām esam panākuši daudzus kompromisus, un liels paldies maniem kolēģiem un ēnu referentiem. Uh, kas ļoti labi ir strādājuši, lai panāktu labu dokumentu ar kompromisiem, kurā eh, tiek atspoguļotas visas idejas, kuras apspriedām. Tagad turpināšu vāciski. <coughs> Vispirms gribētu pateikt pāris pozitīvas lietas, jo pēc tam būs jārunā tikai par negatīvām lietām. Man ir prieks, ka bija vietējās vēlēšanas, kas bija taisnīgas un godīgas. Bet jāsaka arī, ka problēmas, kas Mostā joprojām pastāv, joprojām ir aktuāls, tur nevarēja noturēt vēlēšanas. Die müssen zukünftig verhindert werden. Ich begrüße natürlich auch, dass die internationale. Jāizvērst arī no turpmākām problēmām Srebrenicā. Protams, ļoti labi, ka tagad ir izbeigta novērošana Pričko uh, reģionā. Uh, bet es gribētu teikt, ka 2012. gadā uh, tika pieņemti daži lēmumi, piemēram, par uh, tautas uh, nobalsošanu, arī par valsts atbalstu. Tad šie uh, likumi ir pieņemti, bet tos vēl vajadzētu īstenot. Tas ir kaut kas pavisam cits. Un tāpēc mēs norādām, ka pieņemtie likumi ir arī jāizteno. Novēru, novērtējot valsts panākto, es gribu uzsvērt, ka politiķi nevēlas strādāt kopā, lai panāktu progresu. Stabilizācijas nolīgums joprojām nav stājies spēkā, un tāpēc nevar iesniegt arī pieteikumu uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Es tagad nerunāju pat mūsu ārlietu ministriem, es runāju par starptautisko augsto pārstāvi, kas tika, šis postenis tika ievies 90. gados lai valsti virzītu uz priekšu, un toreiz tas bija ļoti noderīgi. Bet tas fakts, ka šis postenis pastāv, politiķi uz, vielas, uz vietas vienkārši nejūtas atbildīgi par valstī notiekošo, un viņi nerīkojas, jo viņi saka, jā, ja mēs neko nedarīsim, tik un tā jau pieņems lēmumu augstais pārstāvis, bet tā nevar funkcionēt demokrātajā, un tāpēc mums šis postenis jālikvidē augstajam pārstāvim, jādodas prom. Protams, ne jau mums par to jārūpējas, bet uh, tas jāpanāk politiķiem kam jāpilda izvirzītie noteikumi. At, tālāk eh, situācija eh, federatīvajā valstī. Eh, vienā valsts daļā ir valdība, kas it kā ir pie varas, bet nav pie varas, tā atkāpjas, bet tomēr neatkāpjas. Tas nav pieņēmami. Un kāds var pateikt, ka šī valsts tuvojas Eiropas Savienībai? Mums tā nav notikušas vietējas vēlēšanas, status nav saskaņots ar konstitūcijas tiesas lēmumu, un atceroties laiku, kad uh, Brēmenes mērs Košnika kungs bija mostā un centās izdarīt visu, lai uh, šo pilsētu apvienot, tad joprojām tur viss ir tik sašķelts kā iepriekš. Uh, Tā kā mēs redzam, ka politiķi nevēlas strādāt kopā. Cilvēku, ties, cilvēku tiesību tiesa Strasbūrā jau pirms vairākiem gadiem pieprasīja izskatīt Saidi Finči lietas un um, atrisināt problēmu ar minoritātēm valstī, bet nekas nav noticis līdz šai baltajai dienai, un tas nav pieņēmami. Politiķiem uh, nav atbildības par konstitūciju, jo viņi nav to uh, pieņ, izveidojuši. Uh, mēs tagad viņus vainojam, bet šī konstitūcija ir pieņemta pirms viņu pilnvaru laika, citi par to ir atbildīgi, bet tagad viņiem pašiem kaut kā ir jāiztiek ārā no šīs situācijas. Un oktobrī nepieciešams uh, noturēt uh, tautas skaitīšanu, citādāk nav iespējams noturēt nākamās vēlēšanas. Tagad uh, vēl kāds jautājums, ko atbalstīja kolēģi, proti federācijas struktūra, kas arī nav tapusi uz vietas, kas uh, tika izveidota Deitonā un Vašingtonā. At šai struktūrai beidzot ir jāfunkcionē. Nevar pieļaut, ka tur ir 13 premjerministri vai nezinu, cik ministri, ap 150 noteikti, mazā valstiņā, bet pat mazās valstiņās, mazā daļā šāda struktūra nevar funkcionēt. Bet mēs no ārpuses nevaram to visu salabot un sakārtot. Politiķiem pašiem šajā valstī vajadzētu uzņemties atbildību. Mēs nedrīkstam iejaukties uh, Pirms diviem gadiem tika atkal izdarīts mēģinājums iejaukties valsts pārvaldē, bet eh, šādi mēģinājumi nevar vainagoties ar panākumiem. Ir vēl divi mutiski grozījumi, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Mums nepieciešams samazināt valsts pārvaldi, bet tai vajadzētu būt efektīvai, tai jāpilda savi pienākumi. Problēma ir tāda, ka pastāv milzīga korupcija arī politiskajā elītē. Korupcija ir milzīga problēma, un tā kavē uh, progresa sasniegšanu. Uzņēmumi nevar tikt izveidoti, uh, postiņi tiek sadalīti necaurskatāmā veidā, viss ir politizēts, un korupcija plaukst visur. Vēl jārunā par izglītību. Jauki, ka komisijai tagad ir izveidota darba grupa izglītības jautājumu risināšanai. Būtu svarīgi atrisināt arī situāciju ar profesionālo izglītību, lai investoriem būtu iespēja atrast kvalificētu darba spēku. Ļoti labi, ka universitātes piedalās Boloņas procesā, bet jādara vēl ļoti daudz vienā valsts daļā, federācijas teritorijā, proti situācija ir tāda, ka skolās notiek segregācija. Divas skolas ir vienā ēkā, tad pa kreisi musulmaņi par labi horvāti. Tas nav pieļaujams. Mūsdienās mēs nevaram pieļaut, ka bērni jau no pirmās klases tiek sašķelti un sadalīti. Uh, Pie kā tad mēs nonāksim? Kā vispār var notikt pēc tam samierināšanās, ja no agra vecuma bērni tiek pieradināti pie segregācijas? Tad te mums ir jāpalīdz OECD savu laiku piekrita šādam risinājumam un līdz ar to neizpildīja savus pienākumus. Tad jārunā par bēgļiem. Daudzi bēgļi atgriežas valstī, bet ne viss ir noticis, kam bija jānotiek. Ir uh, ieguldīti lieli līdzekļi e, bēgļu atgriešanai. Un es to pieminēju, un pie, pieminēju konkrēti kādu reģionu. Es ceru, ka jūs sapratīsiet manu nostāju. Jau 23 gadus es novēroju situāciju, un ja mēs uh, vēlamies stiprināt bēgļu atgriešanos arī Posavīnas uh, reģionā, Es to pieminu tāpēc, ka tas tiešām ir ļoti svarīgs aspekts. Jūs šo rajonu uh, eh, nepārzināt. Uh, tas ir uh, ziemeļu daļā. Eh, agrāk tur dzīvoja gandrīz vai tikai Horvāti, kādreiz tā bija ļoti auglīga zeme, bet tagad tur vairs neviens nedzīvo, jo Horvāti, kas tagad ir Horvātijā un gribētu atgriezties, viņam tas nav ļauts, pat ja viņi uzbūvē sev uh, uh, tur māju, tad nav infrastruktūras, nav ūdens, nav uh, elektrības, tāpēc, ka uh, šis pašvaldības mērs nevar uh, to atbalstīt. Un šie horvāti interesējas tikai katrs par savu uh, rajonu, bet es domāju, ka Posavīnas uh, reģions atkal jāatdzīvina. Tas ir arī uh, Serbijas republikas uh, interesēs Un tagad visās preses konferencēs Horvāti tiek aicināti atgriezties, bet tie ir tukšie vārdi, viņam neviens nepalīdz. Vietējas uh, valdības nepalīdz uh, tiem, kas vēlas atgriezties. Tā kā mums vajadzētu palīdzēt Dodika kungam un uh, pārējiem, kas ir gatavi situāciju uzlabot. Es domāju, ka arī horvātiem būtu svarīgi atgriezties savā dzimtenē. Un vēl kaut kas. Pašās beigās ziņojumā ir pieminēta kāda tēma, proti tas, ka Bosnija Hercegovina ir vienīga valsts, kas uh, Kosovas pilsoņus neielaiž uh, valstī, pat ja tie ir Albāņi vai uh, uh, cilvēki no Bosnijas, bet Bosnija-Hercegovina neļauj viņam iebraukt valstī. Tas tiešām ir e, ļoti satraucoši, jo Kosovā ir daudz e, bosniešu ģimenes, kam ir attiecības ar Bosniju, kam vēl ir e, ģimenes, bet sanāk, ka tā ir trešā valsts un viņi nevar var satikties. Bosnija-Hercegovinai vajadzētu rīkoties tā, kā Serbijai. Tā kā cilvēki no Kosovas varētu iebraukt valstī ar kaut kādu īpašu dokumentu. Un noslēgumā gribu teikt, ka Bosnija-Hercegovina, ņemot to faktu, ka Haro Horvātija 1. Eh, jūlijā kļūs par 28. dalību valsti, Bosnija-Hercegovinai ļoti daudz jādara pie, robež, viet, pie robežām, pie robežu pārējām. Jārūpējas par to, lai preces, kas tiek ražotas Bosnijā, varētu Uh, nonākt citās valstīs, arī Eiropas Savienībā. Nepieciešams izveidot sanitārās struktūras, uh, tās tiek izveidotas, bet tas notiek diezgan lēni, tad ļoti daudz vēl ir jāpaveic, bet mēs nedrīkstam nolaist rokas. Thank you very much. Paldies. Un uh, ēnu referente uh, Boskurts Kons, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Pirmkārt, gribētu pateikties Pakas kundzei par labajos, labo sadarbību pie kompromisiem sociāldemokrāta grupas vārdā. Gribētu pateikt, ka mēs arī uh, nožēlojam, ka nav panākts progress ES uh, iesaistas procesā, dalības procesā, un mēs aicinām um, uh, Bosniju Hercegovinu veidot uh, efektīvus koordinācijas mehānismus un uh, runāt ar Eiropas Savienību vienotā balsī. Mums svarīgākie punkti, runājot par Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā, mēs atbalstām komisijas uzņemtās iniciatīvas, bet svarīgi ir, uh, bet, protams, šis ir ziņojums par Bosniju Hercegovinu, ir svarīgi uzsvērt, ka abas puses uh, sagaida konstruktīvu risinājumu, lai uzlabotu visu šo mehānismu, un saiknes uh, un rast veidu, uh, kā Bosnija Hercegovina varētu mm, uzlabot savus pūliņus, lai atrisinātu neatrisinātās lietas. Par tautas skaitīšanas likumu tas uh, ir nepieciešams, lai saņemtu objektīvu statistiku par iedzīvotājiem, un mēs tagad uh, atbalstām to, ka ir noteikts oktobrī datums. Ne, jauniešu un bezdarbs, tas arī ir ļoti svarīgs temats, runājot par Bosniju un Hercegovinu, mēs aicinām um, iestādes cīnīties pret uh, bezdarbu un nodrošināt apmācības programmas, piemēram, jauniešiem, uh, un arī veicināt uzņēmē darbības eh, attīstību. Tagad um, par OHR. Tātad par šo austo pārstāvi ir jāizpild visi kritēriji, pirms šis birējs var tikt slēgts. Par Srebrenicas jautājumu. Mums ir eh, šeit zināmas bažas, bet kā Eiropas parlamentam mums vajadzētu arī respektēt lēmumus ko ir pieņēmusi Centrālā vēlēšana komiteja. Un tas arī ļoti, ļoti skaidri ir jāuzsver, ka mēs šos lēmumus respektējam. Divi jautājumi Pakas kundzei. Balsošanas sarakstā mēs redzējām, ka daži grozījumi netiek atbalstīti. Jā, protams, referentē ir brīva grība atbalstīt vai neatbalstīt grozījumus, bet viens no grozījumiem bija 71. grozījums, kur bija statistika par bēgļiem Bosnijā un Hercegovinā, kas nāk tieši no Eiropas komisijas progresa ziņojuma. Tātad mūsu jautājums ir. Vai ir kaut kādas problēmas ar Eiropas komisijas progresa ziņojumu, vai ir kāda problēma ar šo statistiku? Uh, mēs īsti neizprotam, kāpēc šis grozījums netiek atbalstīts, jo tā ir faktu informācija, cik mums ir zināms. Un otrs jautājums par 25. grozījumu. Tā kā Eiropas parlaments ļoti skaidri aicina uh, Bosniju un Hercegovinu pātrinātu procesu, iestājoties Eiropas Savienībā, visas grupas to atbalsta, mēs šajā uh, grozījumā uh, lūdzam ātrā, me, ātro mehānismu Eiropas likumdošanas ieviešanai, lai pātrinātu Bosnijas un Hercegovinas iestāju ES. Tātad tas ir, zināmā mērā, pretrunā ar to, ko mēs aicinām darīt un uh, kas tiek atbalstīts un kas nē. Tāpēc es gribētu tiešām lūgt atbalstīt arī šo grozījumu un nomainīt mīnus, kas ir sarakstā ar plusu. Tās bija manas piezīmes. Lielas paldies! Thank you, Mr. Paldies. Kačinkungs, lūdzu jums vārds. Eh, Paldies, priekšsēdētāja Provera. Mūsu ēnu referente Barnesa ar Latforda, diemžēl, nevarēja ierasties, tāpēc pateikšu pāris lietas mūsu grupas vārdā un ļaujiet man runāt arī savā valodā. Eh, najprej bi se rad zahvalil eh, poročevalki, gospe. Es gribētu pateikties referentei Dorisai Pakai par daudzajiem gadiem kurus viņa ir veltījusi Rietumbalkānu reģionam. Un, uh, manuprāt, viņa pie šiem jautājumiem strādā jau vairākus sasaukumus. Ties vai būtu iespējams Eiropas parlamentā atrast vēl kādu deputātu, kas tik daudz uh, enerģijas un pozitīvu uh, Uh, darba ir ieguldījis uh, Bosnijas un Hercegovinas uh, virzībā uz Eiropas Savienību. Diemžēl reakcija nav bijusi vēl pietiekami pozitīva. Situācija Rietumbalkānos um, ir atšķirīga. Ir Kosovas, Serbijas un Melnkalnas trijotne, kam klājas labi, un tad um, ir Bosnija un Hercegovina. Tā ir, ka uh, septītā dialoga kārta starp eh, premjeriem Dačiču un Tačinu notiek, un šodien mēs varam panākt vēsturisku lēcienu, bet Bosnijas mēdījos mēs varam lasīt, ka 23. sešu svarīgāko partiju uh, pārstāvji no Bosnijas un Hercegovinas un eh, dosies uz Brīseli un runās par um, pašu, pašu minimumu. Un tas ir Sedičvincija lietas uh, spriedumu ieviešanu. Un te ir runa par uh, pamatiesībām, par aktīvu, uh, aktīvām tiesībām, tātad vēlēšanās piedalīties, kas ir kandidēšanas tiesības. Uh, Un tāpēc mana politiskā grupa vēlētos atkārtot uzsvērt to, ka Bosnijai un Hercegovinai pašai ir jārod risinājums. Bet viņi um, neatradīs uh, risinājumu vēl ilgu laiku, ja mēs viņiem nepalīdzēsim. Tātad par Bosniju un Hercegovinu vajadzētu organizēt uh, īpašu konferenci. Tas ir svarīgs solis pareizajā virzienā, bet uh, bez Bez uh, konstitūcijas grozījumiem Bosnija un Hercegovina nevarēs kļūt par uh, funkcionējošu valsti. Un tagad pateikšu kaut ko, kas satrauc daudz no jums. Svētdien es atgriezos no Lībijas. Tur viņi domā par to, ka Uh, konstitūciju, kuru 69. Eh, gadā apturēja Gaddafi, varētu izmantot, lai padarītu šo valsti funkcionējošu. Varbūt, ka Bosnijā un Hercegovinā viņiem vajadzētu padomāt par eh, Bosnijas un Hercegovinas republikas uh, uh, izmantošanu, konstitūcijas izmantošanu, tad, kad tā vēl bija Dienvidslāvijas sastāvā, un varbūt, ka daļa uh, šīs konstitūcijas varētu ļaut atkal funkcionēt Bosnijā un Hercegovinai. Protams, lietas ir ļoti sarežģītas eh, abās eh, šajās iestādēs, jau īpaši federācijā, bet eh, fakts ir tāds, ka šāda, šādas tik sarežģītas, nefunkcionējošas administrācijas izmaksas vienkārši slāpē Bosnijas ekonomiku. Uh, Ekonomikas izdzīvošana Bosnijā un Hercegovinā ir jautājums, kas būs jāatrisina, jo jaunieši tad sāks domāt, vai ir vērts palikt šajā valstī vai nē. 90% iedzīvotāji saskaņā ar aptaujām uzskata, ka Bosnija un Hercegovina neattīstās pareizajā virzienā, ņemot vērā tagadējo politisko vadību. Iskopā. Kopa kundze, lūdzu, divas minūtes. Eh, es zinu, ka jūs darīsiet visu, lai iekļautu šajā laikā. Jā, paldies. Es gribētu apsveikt Pākas kundzi ar labi paveikto darbu. Esmu gandarīta ar daudziem konstruktīvajiem grozījumiem, kas ir iekļauti. Mēs zinām, ka Bosnija-Hercegovina ir uh, valsts, kas ir tāds kā pārbaudas akmens mūsu politikai Balkānos. Un mums ļoti svarīgs integrācijas process, bet, diemžēl, realitāte ir visai skumīga, un kritika ziņojumā ir labi saprotama. Bet es uzskatu, ka ļoti svarīgi būtu uzsvērt, ka mēs joprojām ticam Bosnijas spējai integrēties Eiropas Savienībā. Es iesniedzu attiecīgu grozījumu, uh, lai iekļautu šādu tekstu ziņojuma sākumā, un es ceru, ka to atbalstīs kolēģi. Mēs atbalstām šo valsti, un šis atbalsts ir svarīgs tiem, kas joprojām tic šīs valsts eiropeiskai nākotnei. Tas varētu palīdzēt risināt arī iekšējas problēmas, bet mums jāatzīst, ka iekšējas problēmas ir sāsnājušās ar ekonomisko krīzi. Un ļoti labi, ka mēs piešķirsim 100 Um, miljonus eiro makroekonomiskās palīdzības valstī, kas saskarās ar ļoti smagiem ekonomikas izaicinājumiem un milzīgu bezdarbu. Mums ir jāpalīdz šai valstī uh, runāt vienā valstī, vienā balsī um, un jāatvieglo um, arī ceļš uz Eiropas Savienību valstī jāpalīdz izpildīt savas saistības. Tāpēc es iesniedzu 40. grozījumu. Es uzskatu, ka konstitucionālā reforma e, ir svarīga ne tikai federālā, bet arī vietējā līmenī. Šī ideja sākotnējā tekstā nebija skaidri izcelta. Tagad tā ir kompromisā labāk noformulēta un tāpēc es atbalstu šo kompromisu. Runājot par koordinācijas mehānismu. Uh, At Eiropas iesaistas šeit ir absolūti nepieciešama. Mēs nevaram vairs e, iejaukties iekšējās diskusijās Bosnijā-Hercegovinā. Un jāsaprot, ka šī sabiedrība ir traumatizēta. Mums ir jāpalīdz e, noslēgt samierināšanās procesu un smagi jānosoda visāda veida incidenti un um, Eh, nodarījumi un jāsoda noziedznieki. Mīz Teokārus. Paldies, Teokārus kundze. Aristo, brodre. With your permission, I will speak in Greek. Ja atļausiet, es runāšu grieķu valodā. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Πακ για την... Es arī gribētu pateikties Pakas kundzei par eh, lielisko darbu. Gribētu viņu apsveikt ar to, ka viņa tiešām ir ļoti zinoša par Bosniju un Hercegovinu. Gribētu informēt jūs arī par to, ka man arī ir plaša pieredze. Es tur strādāju kā brīvprātīgā ārste kara laikā, un es pazīstu visus šīs traģēdijas aspektus. Un es gribētu uzsvērt to, ko teica Pakas kundze. Šī ir trīs zonu federācija. Uh, Un konstitūcija, kas ir Bosnijā un Hercegonā šobrīd ir uzspiest šai valstī, un tā ir balstīta uz e, etnisku dalījumu. Šī ir uzspiesta konstitūcija, un ir skaidri, ka tas nedarbojas, tas nav produktīvi un nav iespējams palīdzēt uh, cilvēkiem uh, attīstīties. No otras puses, Pakas kundze teica, ka mēs nevaram palīdzēt izlabot šo kļūdu, un to gribētu uzsvērt, jo šķiet, ka mēs atkārtojam savas kļūdas. Vaigl. Vaigl. Mister... Vaigl. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu arī pateikties mūsu referentei Viņai ir ļoti dziļas zināšanas par Bosniju Hercegovinu. Viņa ļoti dziļi iesaistījās ziņojuma izstrādē. Mēs visi apzināmies, ka Bosnija Hercegovinai pašlaik um, ir uzvēls ļoti smags sloks. Un mēs uh, redzam, kādas bija sēkas ne īpaši uh, veiksmīgajiem iejaukšanās mēģinājumiem, ko veica starptautiskā kopiena. Bija uh, dažādi risinājumi Bosnijai Hercegovinai, uh, bet tie bija sveši risinājumi, un tagad Bosnijai Hercegovinai uh, jāatrot jauns risinājums konstitūcijai. Bosnijai Hercegovinai jāuzbūvē sava valsts, nepieciešams valstiskums, bet to nevar uzbūvēt balstoties uz nefunkcionējušu administratīvo sistēmu. Es gribētu pieminēt arī pieaugošo nacionalismu, um, arī kaimiņu valstīs. Pieminēšu divus lielos kaimiņus, kur Bosnija-Hercegovīnā arī ir lielas minoritātes. Mums nepieciešams uh, pavērt Bosnijai Hercegovinai ceļu uz Eiropas Savienību, bet, protams, mums jāapzinās, ka uh, vajadzētu uh, visām bijušās Dienvidslāvijas valstīm palīdzēt dāsnāk. Mums ir nepieciešama laba stratēģija un taktika. Arī Eiropas Savienībā mums ir visai smagas problēmas bet arī bijušās Dienvidslāvijas valstīm ir lielas problēmas, un ja mēs rītdien tās uzņemtu Eiropas Savienībā, tad problēmas netiktu atrisinātas. Maira kungs, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Pakas kundzei un tiek tiešām šis ziņojums. Um, mums norāda, ka Bosnijai Hercegovina ir nepieciešams atgūt suverenitāti. Mana grupa arī to uzsver. Ir pienācis eh, brīdis, kad pirmkārt ir jānosaka brīvā veidā Bosnijas nākotne. Tāpēc eh, mūsu grupā esam secinājuši, ka ir jāpieliek eh, punkts starptautiskajam protektorātam, ir jāslēdz uh, Eh, apvienoto nāciju un Eiropas Savienības augsto pārstāvu biroju ir jāuzsākam um, eh, konstitucionālas reformas, lai Bosnijas tauta varētu veidot savu nākotni bez ārvalstu iejaukšanās, un jāsāka reformas, lai izveidotu tiesisku valsti, cīņu lai varētu cīnīties pret korupciju, aizstāvēt minoritātes, cīnīties pret e, diskrimināciju, aizstāvēt e, nepilngadīgu un sieviešu tiesības, un mūsu e, grupa galabalsojumā ir izlēmusi atturēties, jo tomēr uzskat, ka ir nepieciešams atsacīties no protektorāta un dot iespēju Bosnijas tautai brīvā veidā lemt par savu nākotni. Paldies! Mīze Jerkovič. Paldies, Jerkovičs kundze. Priekšsādātāji, paldies par iespēju izteikties. Kā Horvātijas novērotāja, es gribētu pateikt burtiski dažus vārdus. Visu pirms es gribētu apsveikt referentes kundze ar lieliski paveikto darbu. Ir skaidrs, uh, ka jūs labi apzināties, cik sarežģīts ir Bosnijas Hercegovinas gadījums, kādas problēmas ir šajā valstī. Horvātijas valdība ļoti ir ieinteresēta reģionālajā sadarbībā, un mēs pilnībā atbalstām reģiona valstu reformas un šo valstu ceļu uz Eiropas Savienību. Runājot konkrēti par Bosniju Hercegovīnu, Horvātija uh, uzskata šo valstu ne tikai par svarīgu kaimiņu. Horvāti ir uh, viena no trīs tautām, kas dzīvo Bosnijā Hercegovīnā. Un es gribētu izteikt uh, dažus komentārus par 17. punktu. Šī punkta saturs pilnībā atbilst reālajai situācijai reģionā, Posoveinas reģionā. Pakas kundze teica, ka bēgļu atgriešanās un pārvietoto personu atgriešanās ir ļoti lēns process, ir tīpaši atgriešanās uz šo reģionu. Un tas skar ir tīpaši horvātu izcelsmes personas. 91. gada tautas skaitīšana norādīja, ka horvātu kopiena bija lielākā šajā reģionā. Pari 130 tūkstošiem horvātu tur dzīvoja, bet pašlaik ir palikuši tad mazāk nekā 5%, tikai 5% bēgļu varēja atgriezties savā dzimtenē. Un es gribētu jūs informēt, ka Horvātijas valdība ļoti cieši sadarbojas ar Bosnijas valdību. Horvātija ir vislielākais donors mājokļu rekonstrukcijai šajā reģionā, lai atvieglotu atgriešanās procesu, jo 17 5% bēgļu no Posovinas joprojām dzīvo Horvātijā. Un es ceru, ka šīs komitejas locekļi atbalstīs 17. punktu ziņojumā tā oriģinālajā versijā. Paldies! Paldies! Referentes kundze! Ļoti īsi, ļoti īsi. Es gribu eh, tikai pateikt, ka es atbalstu 25. un 72. grozījumu, tad to, ko jūs pieminējāt. Varbūt tur ir kaut kāda kļūda vienkārši pielaista. Un tad runa bija uh, par to, ka uh, divus, augsto, divus pārstāvis vajadzētu ārā dabūt uh, bet Eiropas Savienības pārstāvis ir mūsu vēstnieks um, Bosnijā, Hercegovinā. Tāpēc vajadzētu šeit izšķirt augsto pārstāvi un Eiropas Savienības pārstāvi. Es uzskatu, ka starptautiskajam augstajam pārstāvim jādodas prom, bet Eiropas pārstāvim tur jāpaliek, jo šī valsts mūs interesē, mums ir vajadzīgs tur šāda veida vēstnieks. Un tad es lūdzu jūs saprast, ka mēs tikai maijā vēl balsosim par šo ziņojumu. Es nevarēju visus ēnu referentus informēt par to, kas eh, te notiek, bet ņemiet lūdzu vērā, ka mēs balsosim plenārsēdē tikai maijā, nevis aprīlī. Bet jūs mani sapratāt, vai ne? Plenārsēdē mēs balsosim tikai maijā. Tā kā paldies! Mēs visi atbalstām Bosniju Hercegovinu kopumā. Paldies! Tad šajā komitejā mēs balsosim rītdien pulksten 9.00. So, on... Un tagad Turcijas progresa ziņojums. Otro reizi mēs to skatīsim. gada rezolūcija, progresa, re, eh, progresa ziņojums un grozījumi. 415 grozījumi ir bijuši. Un es uzreiz došu vārdu referentei Rijai Omenes Raitenei. Lūdzu tikai 5 minūtes. Godatie kolēģi, priekšsēdētāji, es gribētu pateikties ēnu referentiem par uh, daudzu stundu darbu par iesaistīšanos šajā darbā, par konstruktīvajiem pienesumiem diskusijai. Diskusijas bija ļoti intensīvas. Mēs diskutējām vairākas nedēļas, un es ar prieku varu teikt, ka mēs panācām kopēju izpratni par šī teksta saturu. 2013. gads. Predakungs, lūdzu. 2013. gads būs ļoti svarīgs gads attiecībās ar Turciju. Un tagad mums ir jādara viss, lai mūsu konstruktīvās attiecības attīstītos, balstoties uz kop, savstarpējo izpratni un uh, respektu. Protams, ir svarīgs sarunu process. Runājot par savstarpējo iesaistīšanos, es uzsvēršu nepieciešams, lai abas puses iesaistītos sarunu procesā. Un Turcijas gadījumā mēs uh, atzīstam, cik svarīgas ir tieslietu reformas. Reformas ir modernas un efektīvas. Un nepieciešams, lai uh, tiesvedības sistēma būtu tik tiešām pilnībā neatkarīga. Otrais uh, tieslietu, uh, otrā tieslietu pakotne ir svarīgs solis uz priekšu, bet reformu process ir jāpabeidz. Un mēs, protams, uh, gaidīsim arī, kādu lēmumu pieņems Turcijas parlaments galu galā. Kas tad ir ceturtajā uh, tieslietu pakotnē? Galvenā prioritāte ir izskatīt jautājumus, kas ir saistīti ar pārāk plašu definīciju kriminālu nodarījumiem, ar terorismu un pretterorisma likumdošanu. Rezolūcija un arī kompromisa priekšlikumi uzsver to, cik svarīgi ir pievērsties pamatbrīvību ierobežošanai un uh, vajadzētu ne tikai pieņemt likumdošanas aktus, bet tie arī ir jāīsteno praksē. Kolēģi, ir svarīgi, lai gan Turcija gan e, e, paveiktu savu darbu, lai e, arī gan Eiropas Savienība atbalstītu Turciju. Runājot par cilvēktiesībām un uh, tieslietu sistēmu, ir svarīgi skaidri kritēriji Un tāpēc es aicinu uzsākt sarunas par 23. un 24. sadaļu. Šīs gads ir svarīgs gads Eiropas Savienības un Turcijas attiecībām. Arī, ja mēs runājām par uh, vēlmēm uh, iesaistoties šajās sarunās. Bet kāds ļoti svarīgs dosie ir jaunā konstitūcija. To mēs pieminam savā rezolūcijā. Kurdu jautājums. Te jāuzsver, ka sarunas jau notiek, un mēs varam sagaidīt vēsturisku vienošanos, kad kurdu jautājums beidzot būs demokrātiskā veidā atrisināts. Savukārt par konstitūcijas procesu Um, mēs um, slavējam to, kā notiek šis uh, process, un sabiedrība arī atbalsta konstitūcijas pārskatīšanas iniciatīvu, bet ar paveikto vēl nepietiek. Šis process nevirzās uz priekšu pietiekoši ātri. Liberāļu kolēģi to pieminēja savos grozījumos, un arī es saku, ka jādara daudz vairāk, lai atbalstītu konstitucionālo procesu. At par Turcijas lomu eh, reģionā. Turcija ir ļoti svarīgs spēlētājs savā reģionā, un Turcijai ir strateģiska loma ārējās attiecībās. Tāpēc mums vajadzētu stiprināt mūsu sadarbību ārlietās un ārlietu politikā. Mums jāiesaista Turcija ciešā dialogā ar Eiropas Savienību un jānodrošina rīcības koordinācija. Labi, kā Turcija ir apņēmusies eh, daudz ko darīt, veicinot demokrātisku attīstību Sīrijā. Bet es uzsvēršu Turcijas lēmums attiekties eh, no sanāksmēm Kipras prezidentūras laikā ir vērtējams negatīvi. Manuprāt, Turcija ir zaudējusi iespēju normalizēt attiecības starp Turciju un Kipru. Turcija atteicās pildīt savus pienākumus, pilnībā īstenojot papildu protokolu, un tas smagi ietekmē arī mūsu sarunas. Un tie ir tie svarīgākie punkti. Es jau esmu pārsniegusi atvēlēto runas laiku, bet noslēgumā gribu tikai vēl pateikties visiem kolēģiem par izteiktajām idejām, kas tagad ir iekļauti grozījumos un ierosinājumos. Uh, Es tiešām nevarēju iekļaut tekstā visus grozījumus, jo citādi mums te būtu izveidojusies tāda Ziemassvētku eglīte. Ziņojumam jābūt konsekventam un salasāmam. Un es ļoti ceru, ka uh, gala teksts ir objektīvs, taisnīgs un labi līdzsvarots. Un, diemžēl, Diemžēl es neredzēju kolēģi Van Dālenu, jo es lasīju avīzēs, ka viņš gribēja piedalīties. Viņš gribēja ar mani runāt, jo viņš grib pārtraukt sarunas ar Turciju, bet lūk, viņš nav klāt. Tā kā arī viņš ir palaidis garām savu iespēju diskutēt ar mani. Nīderlandes kolēģis smējas, bet man jāpasaka vienu reizi to atklāti un publiski. Bet paldies visiem pārējiem kolēģiem, kas ir klāt. Thank you, colleagues. I have four. Paldies, kolēģi. Ir 14 runātāji pieteikušies. Tā tad ēnu referentiem būs 3 minūtes katram un pārējiem pusotra minūte katram. Pirmais sarakstā ir Flotras kundze, kas ir delegācijas vadītāja. Merci, monsieur prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka šis um, arī ziņojums pēc tam, jau kā viņi sacīja, pēc garām diskusijām izveidots, un es gribētu pateikties par lielo darbu, lai uh, rastu kompromisu starp visām kom, eh, politiskajām formācijām, un mūsu rīcībā ir teksts, kas ir sintētisks, pilnīgs un eh, līdzsvarots runājot par lietas būtību. Tas nebūtu nav viegli, jo šajā tem, eh, ziņojumā skatītie temati ir mm, visai delikāti un ļoti viegli izraisīt polemiku. Es domāju, ka Eh, formulējumi dažādos grozījumos attiecībā uz eh, nodaļu atvēršanu, kurdu jautājumu izteiksmes brīvību, minoritāšu tiesībām, cīņu pret diskrimināciju tīpaši eh, par seksuālo orientāciju runājot, par sieviešu stāvokli. Tas viss ir skatīts mm, ar ļoti precīzu, konsekventu pieeju dokumentām. Domāju, ka ir arī būtiski tas, lai šis teksts būtu izmantojams gan Turcijā, gan mūsu valstīs, no to puses, kuri vēlas virzīt tālāk demokrātiju Turcijā un kuri atbalsta saruna procesa dinamiku starp Eiropas Savienību un Turciju. Tik tiešām šajā parlamenta ziņojumā ir rasti argumenti, lai stātos pretī nacionalistiskām, ksenofobām un autoritārām tendencēm, kas varētu parādīties šeit vai citviet. Kā norāda Rija, Turcijā mēs um, saskaramies ar ļoti būtisku politisko brīdi demokrātiskajai nākotnē vienlaicīgi Eh, gan runājot par konstitucionālo procesu, kuras sakarā ziņojums aicina uzņemties atbildību visām politiskajām partijām, lai attīstītu kompromisu kultūru, un šī kompromisa kultūra eh, Turcijā tiek arī piesaukta runājot par sarunu procesu, lai rastu risinājumu kurdu jautājumam, kas ir būtiski un Tas ir būtiski tiem, kuri vēlas, um, lai šis uh, attīs, demokrātijas uh, process Turcijā uh, attīstītos tālāk. Un esmu gandrīta par daudzajiem grozījumiem šajā virzienā. Tāpat arī šis ziņojums, kad Vācijā, Francijā ar veto atcelšanu pēdējā mēneša laikā mēs uh, varam sagaidīt jaunu um, sākumu. Tāpat arī jārunā par Kipras jautājumu. Domāju, ka šobrīd Kipras prezidents apliecina ārkārtīgu lielu drosmi viņš ir apņēmies uzlab, atveseļot ekonomiku un atsākt procesu e, salas atjau, e, apvienošanai. Es domāju, ka šajā sakrā Eiropas parlamentam ir jānosūta atbalsta vēstījums šai politiskajai gribai un, manuprāt, perspektīva, ka varētu būt Kipras turku kopienas pārstāv novērotāji parlamentā ir viens no atbalsta elementiem tiem pasākumiem, ko izziņo jaunā darba komanda, kas eh, strādā Kipras valdībā. Tāpat arī es domāju, ka tas būs ar ievērojumiem ekonomiskiem, eh, labvēlīgiem, eh, ekonomiski labvēlīgu ietekmi Kipras ekonomikā. Kolēģi, mm, nav iespējams mm, piešķirt vairāk runas laikam mm, nevienam runātājam. Mums ir vēl viens darbkārtības punkts, un 12. ar mums pie mums būs komisārs Fīle. Man nepatīk pārtraukt runātājus, bet diemžēl man tā būs jādara, ja jūs eh, pārsniegsit sev atvēlēto laiku. Odio kungs. Um, paldies, ceru, ka tā nenotiks ar manu stāšanos. Pirmkārt, jau pirmajā diskusijā mūsu komiteja sacīja, ka tas nav ceremoniāls signāls apgalvot, ka mēs esam ar labu, mm, eh, labu sākotnējo dokumentu. Un kopīgie un domstarpību eh, punkti ir eh, veiksmīgi izmērāmi ar mm, labiem kritērijiem un kritēriju mūsu rīcībā. Mēs esam no parlamenta puses devusi, devuši impulsu sarunu procesām starp Eiropas Savienību un Turciju, un nu jau septiņus gadus process turpinās ar pretējiem efektiem, eh, ar, ar no vienas puses atbalstu Turcijas sabiedriskajā domā, no otras puses eh, tas varētu arī pozitīvi ietekmēt reformas eh, Turcijā. Un šie soļi tādējādi ir nozīmīgi. Mūsu mērķi ir izvērtēt um, šī brīžā um, nozīmīgumu, gaišos un tumšos punktus, kā jau Helēna tikko atsaucās uz vairākām izmaiņām uh, taiskaitā attiecībā no Eiropas Savienības dalību valstu valdību puses ar pragmatiskākiem skatījumiem, un otrkārt ir ārkārtīgi liela reģionālā krīze valstī, kas um, uzliek par pienākumu strādāt intensīvāk, lai varētu uzlabot uh, attiecības ar uh, Turciju ceturtkārt. Ir visai sarežģīts eh, periods eh, attiecībās sarunām ar kurdiem, un šajā sakarā mēs esam mēģinājuši panākt maksimālu politisku eh, konsensusu parlamentā, vienmēr paturot prātā sekas tam, kādas varētu būt gan Turcijā, gan Eiropas Savienībā. Un šajā sakarā mēs ne tikai apliecinām savus viedokļus. Mēs ehm, meklējām atbalstu pozitīvajai darba kārtībai, ne, e, neatliekot uz vēlāku laiku sarunu procesu, jaunu nodaļu atvēršanu sarunu procesā, un mēs vēlamies lielāku virzību izteiksmes brīvībā, eh, preses eh, apvienošanās brīvībā Turcijā runāsim vaļarisirdīgi sajasakarā, tāpēc arī tāpat arī uzskatām, ka mums ir jāuzstāj uz varas eh, nodalīšanu un caurskatāmas un objektīvas tiesu sistēmas izveidošanā. Mēs atbalstām sarunas starp Turcijas valdības, sarunas starp Turcijas valdību un Ohalan valdību, lai varētu atrisināt uh, E, konfliktu mierīgā veidā, un mēs atbalstām konstitucionālo procesu. Vēlos apsveikt referenti, un es domāju, ka esam paveikuši samērā gāru un grūtu darbu, bet tas ir devis labus rezultātus. Paldies, Dāfa kungs, vārds jums. Um, and... Uh, Priekšsēdētāji, paldies. Alde grupām. Plaši. Un sirsnīgi atbalsta ziņojumu projektu. Mēs paužam nožēlu, ka 20. 2012. gadā Turcija ir pārāk pievērsusies tikai savām iekšējām problēmām un zaudējusi tvērienu attiecībā uz Eiropu. Eiropas eh, jautājumiem. Šķiet, ka tas ir it īpaši svarīgi šajā starptautiskajā, eh, starptautiskās krīzes periodā, vidējos austrumos, Sahel eh, valstīs vidusjūras reģionā. Un Turcija. Closely on the, uh, the, uh, that of the EU. Eh, cenšas pieskaņot savu a, politiku Eiropas Savienības un NATO politikai. Un es domāju, ka būtiski tas, ka premjers Erdogans ir uzaicināts apmeklēt Eiro padomas decembra sanāksmi, kurā tiks apspriesti drošības un aizsardzības politikas jautājumi. Runājot par konstitucionālajām reformām. Mēs zinām, ka premjers Erdogans draud noteikt prezidentālu režīmu. Un tas varētu radīt lielu risku e, plurālistiskai demokrātijai. Un tas uh, krietni apdraudētu starppartijas sarunas un radītu draudus eh, pārāk lielai centralizācijai Turcijai, kas eh, nepadarītu vieglāku kurdu krīzes risinājumu. Šajā pašā kontekstā mēs paužam nožēlu par pieaugošo autoritāro liberāli konservatīvo toni, ko ņem AKP valdība. Un, protams, paužam nožēlu par progresa trūkumu Kipras um, jautājumā. Ja Turcijai ir, ir kāds brīdis paust progresīvos, lai Kipras ziņā tas ir tagad. Paldies! for keeping the... Paldies, paldies, ka ievērojat laiku. Van Ordena kungs, trīs minūtes, lūdzu. Absent, Mr. Viņš nav klāt. Ači Georgio kungs. Next time. Nākamreiz. Λυπούμε που η παρέμβασή μου δεν έπεται της παρέμβασης του κυρίου Βανόρντε. Paldies. Uh, pēc eh, Van Ordena kunga neiznāca izteikties, bet es gribu teikt dažus vārdus par Turcijas mm, iestājas perspektīvu. Lai nereviestu nekādas ilūzijas, ne šeit, ne citur, lai runātu vaļsirdīgu, nav eh, daudz eh, Eiropas valstu vai iedzīvotāji, kuri vēlētos e, Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Ir e, pat e, vesels strāvojums pret šo iestāšanos. Tie, kur vēlas atbalstīt e, iestājas procesu, viņiem ir jāsaprot, ka šis process norit caur Nikoziju ja netiek sakārtots Kipras jautājums, ja nav vēstījumu, ka Kipra, Turcija ir apņēmusies strādāt pie Kipras problēmas atrisināšanas, tad šīs cerības par eh, Turcijas pievienošanos eh, izgaista. Runājot par Kipras turku iedzīvotājiem, lietas jāsauc īstajos vārdos. Iedzīvotāju vairākums, kas dzīvojas okupētajā zonā, ir kolonisti, kas ir ievesti no Turcijas. Un, ja mums būtu novērotāji no šī reģiona, tie nebūtu Kipras turku kopienas iedzīvotāji, bet gan turku novērotāji. Bez tam, uh, Šķiet, ka lietas virzās ar kurdu jautājumu. Es ceru, ka tā tas tiešām varētu būt, jo tas ir gan turku, gan kurdu interesēs. Tomēr man ir bažas, ka par to, ka premjerministrs var censties iegūt, iegūt balses, lai būtu pirmais, kurš izmanto prezidentālu režīmu. Vadnārdien, kungs, lūdzu. So Paldies un atvainojiet lūdzu, ka es eh, skrienu ārā, skrienu iekšā, bet uh, mani apmeklē vēlētāji un ļoti svarīgi ar viņiem aprunāties, bet, protams, šī tēma ir tikpat svarīga. Pirmkārt, es gribētu apsveikt uh, referenti ar lieliski paveikto darbu. Kā vienmēr, šis ziņojums ir labs. Es domāju, mēs visi piekritīsim, kā viņas darbs ir izcils tagad tas nepārsteidz. Kopumā šis ziņojums ir labs. Ir tikai viena lieta, kuru es gribēju pieminēt, proti Kīpras jautājums. Šis ziņojums, protams, ir par Turcijas iestāšanos, nevis par Kipru. Bet mēs zinām arī, ka Kīpras jautājums ir jāatrisina Tas ir fundamentāls priekšnosacījums, lai Turcijas iestāšanās process virzītos uz priekšu. Mēs to visi labi apzināmies, pat ja mēs to nevienmēr tā pasakām. Un es gribētu pievērst jūsu uzmanību jautājumam par Turcijas eh, kipriešu eh, pārstāvību parlamentā. Saskaņā ar līgumiem visiem Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības būt tiešā veidā pārstāvētiem parlamentā, mūsu parlamentā. Un mēs apsolījām arī kontaktēties ar Turcijas kipriešiem. Nu, protams, ir dažādi iemesli, kāpēc uh, nevienmēr tas izdodas, bet tagad ir pienācis laiks izpildīt savus solījumus un nodrošināt uh, šīs sabiedrības daļas pārstāvību. Ir, protams, arī citi jautājumi, bet šis ir īpaši svarīgs. Un man ir konkrēts grozījums. Ceru, ka es tagad to atradīšu. 317, ja nemaldos, vai tā? Jā, šajā grozījumā es uh, ierosinu kompromisu, kas ļautu mums šo uh, centrālo jautājumu atrisināt. Varbūt uh, to atbalstīs un ne mani parastie sabiedrotie, bet uh, daudz uh, plašāks komitejas locekļu klāsts. Es gribētu Rijas uzmanību pievērst šim grozījumam. Es ceru, ka uh, Viņa to atbalstīs un palīdzēs atrast risinājumu. Paldies! Paldies! Savā brākosa kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšsādātājiem! Vispirms gribu pateikties un apsveikt Tomenis kundzi, kuram, neraugoties uz grūtībām un ļoti sarežģītu uzdevumu, ir mums piedāvājusi uzmanībai ļoti līdzsvarot ziņojumu, kurā tiek skatīta pašreizējā situācija Turcijā. Nedrīkstam aizmirst to, ka Turcija ir liela valsts un kā tajā ir redzami un neredzami varas centri un sviras un nu jau vairākus gadus. Uh, ka tie ir um, tādi centri, kas patur uh, iejuši savu um, ietekmi, kā mēs to esam varējuši redzēt no vairākiem gadījumiem, un kuru esamība ir izpaudusies uh, vairāk kārtīgi. Svarīgi ir tas, ka Ziņojums ir līdzsvarots, respektējot lielo Turcijas valsti un ņemot vērā Turcijas politiku citās valstīs. Manuprāt, šis ziņojums ir sagatavots konsekventā veidā, un es eh, nevarētu piekrist uh, Van Ordena kunga sacītēm. Ja mēs pievienojam e, eh, 317. grozījumu, tad mēs zaudējam šo līdzsvaru un radām vēl vairāk eh, problēmu nekā mēs sakārtojam. E, tik tiešām Kipras republika respektē e, Kipras turku valstiesības. Vienīgās grūtības ir tās, e, E, kā noteikt, kurš ir Kipras turks un kurš īsts turks. Runājot par iestājušanos Eiropas Savienībā, vēl ir daudz darāmā, bet par grozījumiem runājot, es gribētu aicināt referenti ieviest grozījumus trešajā kompromisa grozījumā, kad mēs grozītu tekstu ar epitetu nelegāli. Sastotajā grozījumā varētu iekļaut eh, šo rindkopu, lai iekļautu 21. punktā. Tālāk runājot par Halkī skolu atvēršanu un 18. grozījumu, kas attiecas uz apvienoto nāciju konvenciju un protokolu ratificēšanu no Turcijas puses. Mēs redzam, ka šeit vairs nav runas pār e, jūras un gaisa telpas pārkāpšanu, ne arī kāra draudiem, kuri izskanēja un kas ir visai ne. E, e veiksmīgi e, nepiemērot. Paldies, Votskurts kundze, lūdzu. Uh, thank you very much, uh, Chair. Lielas paldies priekšsādātāji. Uh, daži īsi komentāri no manas puses. Visu pirms gribu izteikt komplementu um, uh, mūsu referentei, kas uh, sagatavoja šo ļoti sarežģītu ziņojumu un uh, paveikusi lielisku darbu ar to. Tad es ceru, ka šis gads uh, būs savādāks, nu, tad, bet šis nu ir Turcijas ziņojums, mēs runājam par Turciju, un Turcija ir pietiekoši sarežģīta tēma. Es domāju, ka uh, Turcijas ziņojumam nevajadzētu pārvērsties par Kipras ziņojumu. Tas ir ziņojums par situāciju Turcijā. Nākamais jautājums. Es piekrītu Omen Reitnes kundzei par to, ka nepieciešams uh, atsākt sarunas par 23. un 24. sadaļu, jo cilvēktiesības ir ārkārtīgi svarīgas, ir tīpaši bērnu, sieviešu, LGBT tiesības, mēdīju uh, brīvība. Visi šie jautājumi ir jāiekļauj īstenajā dialogā ar Turciju. Tam ir vajadzīga šo sadaļu atvēršana. Un es domāju, ka Turcija jau paveica daudz, pieņemot ceturto tieslietu reformu pakotni. Tas būtu arī viss. Paldies! Liels paldies! Sofoklēvs kungs! runātājiem nav izslēgts mikrofons. Paldies! Man jāsaka, ka referente līdzsvarotā veidā prezentēja savu ziņojumu par Turciju. Tomēr nevaru piekrist vairākiem grozījumiem, kuri mēģina nepietiekam runā, eh, pār eh, Kipras turku stāvokli, pār tiešo tirzniecību, pār pazudušo komiteju un citiem jautājumiem. Tā kā runas laiks ir īss, nevspējuši nosaukt visus grozījumus, kuriem es nepiekrītu, jo vēlos ievērē, ievērot sev atvēlēto laiku. Tiešā tirzniecība ir pārtraukta jo jūri komiteja ir noraidījusi e, to parlamentā, un mēs nevaram par to izteikties ārlietu komitejā. Par novērotāju jautājumu no Kipras turkiem. Kolonisti un Kipras turki. E, tas nozīmētu atbalstīt Kipras sadalījumu. Kipras turkiem ir balstiesības un nav nekādu šķēršļu viņu pārstāvībai Eiropas parlamentā. Un ļoti bieži tas tiek aizmirsts. Kipras turku izolācija, ja to tā var nosaukt. N nevar tikt mākslīgā veidā sasaistīt ar citiem nosacījumiem. Par pazudušajiem runājot, Turcija ir konstruktīvā veidā jāsadarbojas ar pazudušo personu komisiju un jāļauj pieeja militarizētajām zonām šajā sakarā. E, Turcija ir svarīgs partners Eiropas Savienībai ar nosacījumu, ka tā ievēro Kipras jautājuma sakārtošanu sakarā ar ANO rezolūcijām. Paldies, Vārtsona kungs, nākošais runātāji. My... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pievienot savus pateicības vārdus referentei par to, kādā veidā viņa strādāja pie šī ziņojuma. Priekšsēdētāji, šķiet, ka mums ir jāpanāk līdzsvars. Uh, starp ļoti sarežģītiem jautājumiem. Līdzsvars, kas atspoguļot arī ļoti sarežģīto situāciju, ar kur mēs saskaramies uz salas. bet nevar uh, neredzēt to, ka Eiropas Savienība nespēja atrisināt jautājumu, uh, kas ir saistīts ar uh, salas kopienu attiecībām un mēs esam mēģinājuši, vismaz man šķiet, diezgan neveiksmīgi eh, mēģinājuši šo jautājumu um, atstāt uh, ANO ziņā. Un mūsu grupa atbalstīs uh, tos grozījumus, kas uh, veicina šādu līdzsvarotu viedokļu paušanu par šiem jautājumiem ziņojumā. Elkaras kundze. Paldies! priekšsēdētāji, vairāki kolēģi pieliek lielus pūliņus, lai kavētu gan Kipras apvienošanos, gan Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Mēs vēlamies palīdzēt Turcijai stāties Eiropas Savienībā, bet tad, kad mēs uzklausām uh, Flotras eh, kundzi citus, kuri norāda Kip, uh, Kipras turku klātbūt Eiropas Savienībā, tas apgrūtina situāciju. Kipras republikā. Kā jūs vēlaties, lai Kipras republika šajos apstākļos atbalstītu Turcijas iestāju Eiropas Savienībā? Mēs esam pielikuši pūliņus, lai normalizētu mūsu attiecības ar Turciju Kipras prezidentūras laikā. Mēs esam gatavojuši priekšlikumus um, un ir pretruna 18. un 24. grozījumā, jo no vienas puses uh, Turcija tiek aicināts ievērot uh, tiesības un nedot um, uh, uh, franču vai amerikāņu uzņēmumiem strādāt šajā jomā, bet ja Turcija nepieturas pie šiem jautājumiem, kāpēc uz atvērt piekto sarunu nodaļu, ņemot vērā attieksmi šajā ziņā. Mums ir jārespektē Eiropas Savienības tiesības, citātā nespēs virzīties uz priekšu. Η... Συγχαίρω καταρχήν την κυρία Νόμενη. Paldies. Priekšsēdētāji apsveicu Omenas kundzi, kas ir strādājusi pie šī dosie. Turcija saskars ar trim eh, karstām problēmām, kas ir šķēršļi tās iestādēji. Pirmkārt, eh, cilvēku tiesību neievērošana Turci, Turcijā, reformas ir jāpātrina. Otrakārt, kurdu jautājums, ap, treškārt, Kipras jautājums. Ap. Turcija ir pieļāvusi smagu kļūdu, tā neatzīst Eiropas Savienības dalību valsti, un diemžēl Turcija nepiemēro to protokolu, kas būtu jāpiemēro tās ir eh, attiecībā uz savām saistībām. Šeit ir runa arī par šī Kipras izolācijas eh, mīta kliedēšanu. Un kā tad būtu ar šiem it kā Kipras novērotājiem, Kipras turku novērotājiem? Tās visas būtu kļūdas un nevajadzētu pievienot vēl šķēršļus Turcijas iestādēji. Kipra ir vienkārši, Turcija ir jārespektē savas saistības. Bez tam jūs man e, piešķīrāt pusotru minūti vai tikai minūti? Domāju, ka ir jādomā par tiešajām tirzniecības attiecībām, un jānorāda arī, ka Kipras turkiem ir balsošanas tiesības kopa kundzē. Ļoti īsi trīs jautājumi. Pirmkārt, gribu pateikties Somenas Roitenes kundzei Bet vispirms runāšu par cilvēktiesībām. Mēs zinām, ka situācija ir traģiska šajā jomā Turcijā. Diemžēl mēs neesam varējuši konstatēt pēdējā laikā nekādu uzlabošanos. Un Turcija ir viena no visbīstamākajām valstīm izteiksmes brīvības ziņā. Uh, ir ļoti labi, ka tas ir norādīts gan teksta korpusā, gan grozījumos. Tālāk, otrais punkts. Kipra. Kiprā piedzīvo ļoti sarežģītu eh, periodu vēsturē un nevajadzētu Kiprai, eh, Kipras jaunajam mm, prezidentam uzlikt vēl papildus nastas, jo viņš eh, jau tā mēģina šobrīd glābt valsti no sabrukuma. Problēma ir tā, ka No turku puses pastāv atteikšanās no jebkura dialoga šajā sakarā. Grieķijas premjerministrs bez tam ir apmeklējis Turciju un nav vērojams nekāds progress. Uh, uh, attiecībā uz abām valstīm, ka, un ka tikmēr nekāds progress nevar notikt. Jānā Kūkundze. Paldies priekšsādātāji, jau virkne Grieķijas kolēģi norādīja uz uh, šīm problēmām. Gribētu pievērsties diviem jautājumiem. Pirmkārt, 355. grozījums, uh, kas attiecas uz kāzus belli. Uh, kas ir eh, Turcijas asamblējas lēmums, saskaņā ar kuru, ja Grieķija uh, ieviesīs starptautiskos nolīgumus, tad Turcija uh, uzsāks karu. Uh, šīs nav pieļājums. Tātad vienu valsti no Eiropas Savienības viņi neatzīst un apdraud citu valsti. Uh, ir eh, tātad atkārtot pārkāpumi eh, pret eh, mm, valstīm, bet referentai nav bijis viegli, jo mēs esam iesnieguši ļoti daudz grozījumus. Viņi tomēr ir labi strādājusi, un es gribētu viņu lūgt pieņemt šo grozījumu. Runājot par uh, Kipras turku pārstāvniecību. Bet ko tad viņi pārstāvēs? Valsti, kas uh, nepastāv, uh, kas nav atzīta, jo tālāk uh, mēs attālināmies no Eiropas noteikumiem, jo vairāk mēs sarežģījām šīs lietas. Paldies, priekšsēdētāji. Peterlis kungs, lūdzu. Mm, hvala, gospod predsednik. E, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt uh, Omen Roitens kundzi ar šo sesto progresa ziņojumu. Mēs eh, jau esam pieraduši, ka viņas ziņojumi ir realistiski un līdzsvaroti, un attiecībā uz šo ziņojumu varam pievienot arī to, ka šeit ir virkne optimistisku elementu. Vārdu welcoming, tātad atbalstām, uh, mēs varam atrast šajā ziņāmā vairāk nekā izteikums, ka mēs nožēlojam kaut ko. Es piekrītu referentes uzskatam, ka no abām pusēm ir jānāk tādam jaunam solim, jaunām saistībām. Ir parādījušies jauni argumenti, kāpēc attiecībām starp Eiropas Savienību un Turciju vajadzētu padziļināties. Es negribētu komentēt konstitūcijas procesu, svarīgi ir, lai tas turpinās. Svarīgi ir arī, lai turpinās sarunas ar kurdiem. Mēs jau ilgu laiku gaidām, kad tas notiks. Un kas attiec uz Kīpras jautājumu, es domāju, ka uh, to nevajadzētu skatīt tikai iestāšanās procesa kontekstā. Tas ir jāatrisina, pat neņemot vērā uh, Turcijas kandidātu valsts un iestāšanās procesu. Tas atvieglotu visu situāciju. Protams, mēs saglabājam uh, pozīciju, kuru atbalstījām iepriekšējos gados. Mums, protams, vajadzētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai uzlabotu atmosfēru, uh, kurā varētu rast risinājumu. Paldies referentei, ka viņa pieņēma manu grozījumu par vīzu liberalizāciju. Omen Roitēns kundze, jums ir uh, divas minūtes komentāriem. Priekšsēdētāji, Ļaujiet man uh, vēlreiz pateikt, ka tas, ko mēs vienmēr esam centušies uh, panākt, ir izstrādāt uh, ziņojumu par progresu, kas būtu atvērts, objektīvs un taisnīgs. Un es domāju, ka ja mēs vērtējam šo taisnīgumu aspektu, tad Eh, gribu uzsvērt, ka šis nav ziņojums par Kipru. Un, ja jūs paskatīsieties uz manu balsošanas sarakstu, tad redzēsiet, ka vairākums grozījumu, kas eh, attiec uz ļoti specifiskiem jautājumiem attiecībās eh, starp Turciju un Kipru, ka tos es nevēlos uh, iekļaut ziņojumā. Es negribu, lai tie tiktu atbalstīti, bet ja jūs runājat par uh, taisnīgumu, tad jāskatās arī uz 311, 17 un 19 grozījumu. To mēs jau šeit redzējām, ka uh, par tiem ir plašas diskusijas, un es nedomāju, ka tos vajadzētu pieņemt. Ko es gribētu redzēt? Un jaunā valdība tagad ir sākusi darbu, uh, un varētu būt normalizācija starp attiecībām abu salas daļu starpā. Es domāju, ka tas ir tas mērķis, kura virzienā mums ir jāstrādā. Tātad vēlreiz, šis nav Kipras ziņojums, un gribu teikt Vatsonu kungam, kad es raugos uz enerģētikas pantiem, ko jūs minējāt, tur viss ir iekļauts, bet lūdzu, um, sekojiet manam balsošanas sarakstam, jo taisnīgumam ir jānāk no Eiropas puses, arī no Turcijas puses, bet ja mēs skatām Kipras lietu, tad tur arī ir vajadzīga taisnīga attieksme. Un es neieteiktu, tiešām neieteiktu atbalstīt 311, 317 un 319 grozījumu, jo tādējādi mēs varētu kaitēt pozitīvai attīstībai. Thank you. Paldies. Kolēģi, nākamais punkts ir uh, ANO princips pienākums aizsargāt. Referenti ir Franciska Katrīna Brantnere. Ah, ok. Jā, jūs esat šeit. Šī ir otrā reize, kad izskatām šo ieteikumu padomēji. Ir 137 grozījumi, un 18 kompromisa grozījumu. Uzreiz dodu jums vārdu komentāriem. Yes, uh... Jā, varbūt pagaidīsim kādu minūtīti. Jā. Yeah. <laughs> ok, dear colleagues. Dargie kolēģi. Dear colleagues. Dargie kolēģi. Priekšsēdētāji. Kā jūs jau teicāt, šī ir otrā reize, kad uh, mēs šo jautājumu apspriežam mūsu komitejā, un uh, ir tiešām liels skaits grozījumu iesniegti. Un ļoti daudz ir ļoti labi grozījumi, un tiešām gribētu pateikties ēnu referentiem par ļoti labo ieguldījumu un konstruktīvajām sanāksmēm. Īpaši vakar bija konstruktīva sanāksme. Mums izdevās panākt virkni kompromisu, kā jūs jau teicāt un tāpēc šis kompromiss saraksts ir diezgan garš, bet tas uh, parāda, ka faktiski mums ir diezgan vienota izpratne par to, kam būtu jābūt šajā ieteikumā. Paldies arī DB referentam Maiklam Kešmanam par atzinumu. Viņa ieteikumi ar mutisko grozījumu starpniecību priekšsēdētājs lūdz uh, ievērot klusumzālē, un es atbalstu šos grozījumus, turpina referenta. Par saturu. Galvenais mērķis uh, šim ieteikumam ir uh, veicināt uh, skaidrojumu, kā ārējās darbības Eiropas Savienībai tiks ietekmētas līdz ar šo principu pienākums aizsargāt. Un es esmu centusies nodrošināt, lai šī parlamenta pozīcija par šo principu ir atspoguļota ieteikumā, nerunājot gan vēl par uh, to, kāds būs Eiropas konsens um, un tālākā attīstība ANO kontekstā, kas, manuprāt, ir pilnīgi uh, cita joma, kur, protams, šis process turpināsies. Es domāju, ka šeit ir uh, vesela virkne vērtīgu elementu, kas ir iekļaut kompromisgrozījumos. grozījumos Viens ir eh, augstās pārstāvis ikgadējā KDP eh, ziņojumā iekļaut eh, sadaļu par ES darbību, ieviešot principu pienākums aizsargāt, jeb R2P. Ehm, būtu labi uzzināt, ko tad Eiropas Savienība tiešām dara, lai to ieviestu. Otrakārt, labāk sadarboties ar delegācijām, Eiropas delegācijām, lai um, atklātu potenciāls riska situācijas, eh, kad varētu tikt pastrādāti attiecīgie noziegumi. Un arī jādod plašs mandāts eh, cilvēktiesību pārstāvim, lai šos jautājumus iesaistītu ārējās darbības dienesta darbībā. Un visbeidzot, uh, jāstiprina R2P preventīvais komponents, kas ir saskaņā ar to, ko ANO šobrīd mēģina darīt. Ir divi neatrisināti jautājumi, kurus gribētu šeit uzsvērt un jums uzdot kas arī izriet no vakardienas ēnu referentu sanāksmes. Pirmkārt, jautājums par attiecībām starp R2P un jebkādām humanitārām darbībām. Šis ir at, standarts, kas vēl attīstās starptautiskajā likumdošanā. Es zinu, ka mums ir eko pārstāvis šeit. Būtu labi uzzināt, kāda ir jūsu pozīcija. Un humanitāro palīdzību nevajadzētu prezentēt kā R2P ieviešanu. Tas ir politisks, politisks koncepts, un tāpēc vajadzētu skaidri nodalīt divas šīs lietas, kā tas ir noteikts ieteikumā bet es domāju, ka būs tiešām interesanti uzklausīt jūsu komentārus par šo jautājumu. Otrs punkts, kurā mums bija viedokļu atšķirības vakar, bija saikne starp R2P un Startautisko kriminālu tiesu. Šeit arī būtu interesanti uzklausīt jūsu pozīciju. Es domāju, ka uh, R2P ir ļoti būtisks starptautiskajā uh, kriminālu likumdošanā, kriminālu tiesībās, un tāpēc es domāju, ka šāks kundzes grozījumi bija vērtīgi, iesaistot šeit arī starptautisko kriminālu tiesu, jeb IKT, um, SKT. Paldies vēlreiz jums par konstruktīvo sadarbību, kāda mums bija strādājot pie šī ieteikuma. Paldies! Paldies! Delvājies kungs, lūdzu. Tante grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētājiem. Ja būtu iespējams un notiek tā, ka komisārs Fīle ir šeit precīzi un mums informē adekvāti, es izmantošu ļoti maz eh, runas laika. Pirmkārt, es gribu apsveikt referenti par īsta paveikto darbu un paust savu gandarījumu par to, ka tik tiešām neraugoties uz dažām domstarpībām un mēs, e, mēs esam nonākuši pie kompromisiem. Gribu to e, tikai pieminēt, ka saskaņā ar referentes piedāvājumu divus mutiskus grozījumus, kas man šķiet nozīmīgi, un par, kam ir piekritusi referenti. Viens grozījums attiecas uz ieteikumu parlamentam piedāvāt piecus drošības padomus locekļus ņemt vērā iespējamo rīcības kodeksu attiecībā uz veto izmantošanu klasiskos gadījumos tādos kā genocīds, kara, noziegumi, etniskā tīrīšana un noziegumi pret cilvē, cilvēci. Otrais grozījums attiecas uz um, atbildību aizsargāt attiektos tikai uz uh, šiem četriem tipiem, ko es nosaucu. Karnozieguma, genocīds un tā tālāk. Un nekad nevar tikt izmantota šī atbildība kā iemesls, lai īstenotu politiskas, ekonomiskas vai ģeostrateģiskas intereses tām valstīm, kas īsteno šo principu, kā piemēram nodoms mainīt kādās valsts pastāvošo e, eh, iekārtumu izmantojot pienākumu, jeb atbildību aizsargāt. Un Šie jautājumi ir saistībā ar mūsu lieliem bažām par to, ka e, šajā gadījumā tādi gadījumi kā e, Sīrijā vēl aizvien notiek, un tas ir kauns visai Eiropai, cilvēcei, tikai tāpēc, ka var tikt izmantots, e, izmantotas veto tiesības drošības padome. Paldies, priekšsēdētājs Snienskī kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, izteikšos ļoti īsi paužot tautas partijas viedokļus par pienākumu aizsargāt. Gribētu pateikties Brandneres kundzei un ēnu referentiem par konstruktīvo darbu, sagatavojot šo ziņojumu. Domāju, ka mēs sasniedzām tagad ļoti labu kompromisu. Teksts atspoguļo dažādu politisku grupu nostājas, un līdz ar to eh, tautas partijas politiskā grupa pilnībā šo ziņojumu atbalstīs. Mums parlamenta deputātiem eh, jāuzsāk diskusija par pienākumu aizsargāt. Šī reforma ir pirmais solis eh, garajā reformu procesā, un mēs eh, ceram, ka reformas tiks īstenotas vistuvākajā nākotnē, un līdz ar to Eiropas Savienība kļūs par līderu starptiskajā arēnā īstenojot šo pienākumu aizsargāt. Paldies, Šaklis kundze! Paldies! Arī izteikšos ļoti īsi, jo komisāra kungs tuliņi ieradīsies. Un um, mums labi patīk uh, tas, kā mūsu uh, grozījumi, ALDE grupas grozījumi ir iekļauti ziņojumā. Uh, šī ziņojuma mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības lomu un precizēt, kā mums jāizmanto šīs uh, princips pienākums aizsargāt. Runājot par genocīda draudiem, par noziegumiem pret cilvēci, mēs redzam, ka daudz viet pasaulē šādi draudi pastāv, un te pašā laikā mums ir nepieciešams labs juridisks pamats, lai piemērotu šo R2P principu. Gribētu uzsvērt to, ko jau pieminēja Brantneres kundze, proti vairākās diskusijās nesen bija zināmi tad pārpratumi vai nesaskaņas. Mēs runājām ar atbalsta organizācijām, ar dažādām sabiedrības grupām un dzirdējām, ka uh, humanitārās uh, palīdzības likumdošanas principu izmantošana var uh, kavēt viņu darbu. Bet mēs labi apzināmies, ka juridiskais prin pamatojums principam pienākums aizsargāt iekļauj arī humano palīdzību, un līdz ar to Mums eh, šeit vajadzētu pasvērt, uzsvērt, cik eh, svarīgi ir eh, starptautiski nolīgumi par bēgļu aizsardzību, par humāno palīdzību. Es domāju, ka pret to neviens neiebildīs. Ja tomēr būs iebildumi, tad mums vajadzēs vēlreiz diskutēt, padziļināt diskutēt par izteiktajām bažām. Paldies! Vai ir vēl runātāji? komisijas pārstāvji, tad vai ir citu runātāji? Ne, komisija. Jā, es pārstāvu Eko ģenerāldirektorātu, un es gribētu arī pateikties referentei par iespēju izteikt dažus komentārus par šo ziņojumu. Šī principa pamats, protams, ir pilnībā atbalstāms. Un arī Eiropas parlamenta ziņojums uh, ir atbalstāms, jo tā mērķis ir aizsargāt civiliedzīvotājus pret ļoti smagiem noziegumiem. Bet es gribētu divas lietas pieminēt, kas varētu izrā, izraisīt šeit problēmas. Princips pienākums aizsargāt varētu nonākt pretrunā ar humanās rīcības principu. Pirmkārt, starptautiskās uh, humanās tiesības. Mums ir Ženēvas konvencija un papildu protokols Tad eh, R2P ir pamatprincips, kas vēl nav uh, saņēmis pilnvērtīgu starptiskās normas statusu, pat ja tas ir pieminēts uh, citā starptiskajā likumdošanā. Starptiskās tiesības nos, nosaka vispārīgu pienākumu, jo Ženēvas konvenciju ratificēja visas valstis, un valsts pienākumi ir daudz plašāki uh, saskaņā ar uh, humanajām konvencijām, humanās palīdzības konvencijas nekā attiecībā uz, uh, piemēram, kara noziegumiem. Tad mēs uh, te runājam par dalību valstu pienākumiem, īstenojot starptiskās tiesības. Un te skaidri jāizšķir uh, pienākums aizsargāt no humanās palīdzības, humanās rīcības principa. To mēs dzirdējām arī ziņojumā. Mēs nevaram izmantot humanās palīdzības principu, lai īstenotu R2P. Un tāpēc skaidri jāizšķir arī divi mandāti - humanās palīdzības un uh, cita veida atbalsta uh, mandātus. Mums ir uh, jāpanāk, lai humanās palīdzības sniedzēji būtu un paliktu neatkarīgi un kā tādi tiktu arī uzsvērti, sniedzot humano palīdzību. Uh, paldies! Paldies! Tris minūtes referentei, ja ir kaut kādi komentāri. Jā, paldies! Es trīs minūtes nemaz neizmantošu. Es gribu pateikties komisijai par precizējumiem un izmantošu šo iespēju lai pieminētu uh, vienu balsojumu pa daļām. At rītdien mums būs balsojums. At runa ir par 133. grozījumu, kur runa ir par Eiropas Savienības lomu ANO kontekstā. Pēdējā daļā te runa ir par Eiropas vienotu vietu drošības padomē Tad es zinu, ka tas ir diezgan sarežģīts um, gadījums, tāpēc es gribētu šeit balsojumu pa daļām. Šo teksta daļu atdalīt no pārējā grozījuma, jo tas varētu izraisīt problēmas, ja balsojums būs savādāks. Es domāju, ka tiešām būtu noderīgi, ja mums būtu uh, viena vieta drošības padomē, bet tas uh, arī mūs padarītu atkarīgus no šī lēmuma. Un vēl kaut kas. Mums būs arī uh, balsojums par jautājumiem, ko es jau pieminēju šodien. Un tad Nīskas kundze teica, jā, ka tik tiešām tas ir pirmais solis garajā procesā. Mēs vēlamies, lai iestādes pievērstos šim principam un rīkotos intensīvāk, aktīvāk. Mēs vēlamies, lai šī principa īstenošana uh, tiktu izdiskutēta padziļināti. Daudzi par to šaubās. Mums vajadzētu tik tiešām par to runāt eh, sakarā ar starptautiskajām tiesībām. Paldies! Godatie kolēģi! Komisārs Fīle tūlīt ierādīsies. Yes, and I remind that the vote will be tomorrow. Un atgādināšu, ka balsojums notiks rītdien pulksten 9.00.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 The... Kolēģi, tagad mums ir paredzēta Stefana Fīles uh, prezentācija. Viņš runās par Eiropas kamiņa attiecību politikas progresa ziņojumiem. Paldies par ierašanos uzreiz pēc tam, kad komisija ir pieņēmusi progresa ziņojumu par mūsu kaimiņu valstīm. Tas ir svarīgs uh, jautājums mūsu kopējam mieram un stabilitātei, un mūsu priekšsēdētājs uh, Broka kungs uh, nesen pauda bažas par politisko attīstību mūsu kaimiņu valstīs, jo īpaši austrumu kaimiņu valstīs. Mums vajadzētu vērtēt, cik efektīvi ir bijusi mūsu politika un uzdot sev jautājumu par to, kā mēs varam uzlabot mūsu ietekmi, lai veicinātu pozitīvu attīstību šajās valstīs. Mums ir jāizvērtē, cik relevanti ir mūsu politika un kādu progresu mūsu partneri uh, um, panāk uh, mērķos, par kuriem esam kopīgi vienojušies. Jo īpaši, ja vēlamies uh, vairāk uh, atbalstīt mūsu principu more for more, ja vairāk par vairāk, uh, sarunās attiecībā uz jaunajiem finanšu instrumentiem. Tagad dod jums uzreiz vārdu, komisārkungs. Nice ir liels prieks ierasties šeit pie jums jūsu komitejas sanāksmē. Ļaujiet sākumā pateikt, eh, ka man ir liels prieks eh, turpināt mūsu diskusijas par kaimiņa attiecībām. Gribu arī apliecināt, ka šos jautājumus uzdodu sev ne tikai tad, kad nāku pie jums, bet katru dienu. Un jūs zināt, ka es cenšos uh, censties ierasties pie jums uh, un runāt par šiem jautājumiem pēc iespējas biežāk. Godātie deputāti, man ir liels prieks, ka varu uzreiz tieši ierasties pie jums pēc komisijas sanāksmes. Komisijas sanāksme tikko beidzās. Mēs pieņēmām šā gada ziņojumu komplektu par Eiropas kaimiņattiecību politiku. Uzreiz sākšu ar secinājumiem, kurus izdarījām no ziņojuma. Pirmkārt, mēs joprojām vēl sākam šo procesu. Ir skaidrs, ka pārēj uz demokrātiju un demokrātijas konsolidāciju pēc šīs pārējas, eh, tam visam ir nepieciešams laiks, ko eh, redzējām Eģiptē, Tunisijā un Lībijā. Tas parāda, ka ceļš uz demokrātiju nav ne gluds, ne īss. Otrakārt, mūsu ziņojuma arī parāda, ka vēlēšanas ir svarīgs, bet bieži vien tikai pirmais solis ceļā uz demokrātiju. Politiskās reformas, lai nodrošinātu pamatiesību un brīvību ievērošanu, asociācijas un pulcēšanās brīvības ievērošana, vārda un plašsaziņas līdzekļu brīvības ievērošana joprojām nav pilnīgas jo īpaši svarīgi ir, lai pārējais process novestu pie progresa arī uh, eh, dzimuma līdztiesībā un sieviešu situācijā. Arī tieslietu sistēmas problēmas joprojām rada bāžas daudzās valstīs, un arī korupcija ir problēma. Treškārt, socioekonomiskās reformas uh, nav ieviešanas tik ātri, ir vajadzīgs laiks, lai panāktu to rezultātus. Bet eh, eh, šāds rezultātu trūkums eh, vājina demokratizācijas procesu vai palēnina to. Mūsu kaimiņi, pilsoņi gaida demokrātiju, bet viņiem ir nepieciešams arī darba vietas, bet neaizmirsīsim, ka arābu pavasari jau izraisīja uh, tikpat uh, lielā mērā ekonomiskā, gan politiskā vilšanās. Ceturtkārt, neskatoties uz grūtībām, mums ir uh, jāturpina iesaistīties mūsu kaimiņu valstīs. Daudzas uh, no mūsu kaimiņu valstīm vēlas pēc iespējas tuvāk pietuvieties Eiropas Savienībai, un mums ir tiešām interesi, lai šajās valstīs būtu miers un labklājība. Esmu pārliecināts, ka mums ir pareizais politiskais ietvars, uh, un tomēr mums ir eh, jāpievērš uzmanība eh, mūsu eh, mērķu īstenošanai un jāsazinās, jākomunicē arī ar šo valstu iedzīvotājiem, lai viņi saprast, kādas ieguvumus var sniegt Eiropas Savienība. Godātie deputāti, izaicinājumi joprojām ir milzīgi, bet virkne mūsu partneru ir panākuši būtiskus rezultātus, ieviešot tās reformas, kuras ir apņēmušies ieviest. Un um, mums ir arī uh, jāizšķir, uh, jāstrādā ar katru partneri atsevišķi, uh, izmantojot šo uh, vairāk par vairāk principu. Eiropas kaimiņattiecību politika var funkcionēt, ja ir vēlme īstenot reformas, un pilsoniskā sabiedrība šajā procesā spēlē būtisku lomu. Uh, Eh, spēcīgāka sa eh, sadarbība ar pilsonisko sadarbību ir eh, starptautisks aspekts šajā politikā. Mēs turpināsim īstenot šo apņemšanos strādāt ar pilsoniskos sabiedrības pārstāvjiem, parlamentiem un arī sociālajiem partneriem un uzņēmējdarbības pārstāvjiem. Esmu lepns, ka nesenajā Eirobarometra aptaujā cilvēki no uh, mūsu kaimiņu valstīm, gan austrumos, gan dienvidos, uzsvēra, ka cilvēktiesības un solidaritāte ir tās uh, vērtības, kas vislabāk raksturo Eiropas Savienību. Es uzskatu, ka tas ir arī mūsu um, aktīvās iesaists rezultāts. Mēs vēlamies nodrošināt, lai uh, reformu mērķi, par kuriem esam vienojušies ar partnervalstīm, atspoguļotu eh, viņu sabiedrības vēlmes un centienus. Un Eiropas parlaments eh, arī iesaistās eh, sadarbībā ar kaimiņu valstu parlamentiem, un tas ir izšķirīgi svarīgi, piemēram, Gruzijā. Pēc pagājušā gada oktobra demokrātiskās varas nodošanas uh, redzam progresu, bet uh, starp uh, mazākumu un vairākumu uh, Gruzijas parlamentā um, ir vēl jāatrisina zināmas problēmas, ir jāveic pasākumi, lai pārvarētu spriedzi arī tiesiskos jautājumos. Šeit ir pēc iespējas spēcīgāk tas jāatbalsta. Eiropas demokrātijas atbalsts, kas tika izveidots pagājušajā gadā, arī spēlēs svarīgu lomu, atbalstot mierīgu spēku mm, attīstību, kas atbalsta demokrātiskas pārmaiņas, atbalstot eh, mūsu kaimiņu valstīs darbojošos pārmaiņu virzītāju spēkus, kas saskars ar šķēršļiem eh, Eiropas Savienības finansējuma saņemšanā. Godātie deputāti! Ļaujiet man tagad pievērsties mūsu sarunām par asociācijas nolīgumiem, tā skaitā arī par visaptverošo brīvās tirzniecības zonu. Esam panākuši progresu sarunās ar Moldovu, Grūziju un Armēniju. Sarunas par asociācijas nolīgumu turpinās ar Azerbaidžānu. Mums arī ir bijis iespējams pabeigt sarunas ar asoci par asociācijas noliegumu ar Ukrainu, bet pirms tā parakstīšanas mums būs jāredz, ka ir apņēmīga rīcība un taustāms progress, īstenojot reformas, kā arī uh, risinot uh, problēmas, kas ir saistīts ar selektīvo tiesvedību un ar problēmām vēlēšanu sistēmā. Mēs ceram, ka Austrum partnerības samits Viļņā uh, šī gada novembrī būs eh, būtisks solis uz priekšu, lai tuvinātu mūsu austrumu partnerus eh, politiskajai asociācijai un ekonomiskajai integrācijai. Runājot par dienvidiem, mēs eh, uzsākām sarunas ar Maroku par brīvās tirzniecības zonu. Mēs ceram, ka varēsim uzsākt sarunas ar Tunisiju. Uh, Uh, drīzākajā nākotnē, un mēs turpināsim sagatavošanās procesu arī ar Jordāniju. Mēs turpināsim uzlabot cilvēku mobilitāti, jo īpaši Moldova ir spēlusi svarīgu soli uz priekšu, uh, ieviešot uh, vīzu uh, liberalizācijas rīcības plānu, pārējot uh, tā otrajā posmā, un esam uzsākuši apspriest vīzu liberalizācijas režīmu ar Gruziju. Sarunas par mobilitātes partnerību tika noslēgts ar Maroku un ir pavirzījušās uz priekšu ar Tunisiju. Dialogs par migrāciju un mobilitāti ir uzsākts ar ar Jordāniju. Esam arī atbalstījuši studentu uh, pētnieku un jauniešu mobilitāti ar tādām programmām kā Tempus, Erasmus Mundus un jaunatne rīcībā. Uh, panākt šajā jautājumā progresu ir izšķirīgi svarīgi, ne tikai tāpēc, ka tās ir viena, tā ir viena no tām lietām, ko uh, visvairāk gaida mūsu kaimiņi, bet Cilvēku mobilitāte arī veicina ideju un vērtību mobilitāti. Esmu uh, nolēmis pievērsties uh, šim aspektam īpaši mūsu sadarbībā nākotnē. Pievēršoties mūsu uh, finansiāliem atbalstam reformām kaimiņu valstīs, mēs arī turpmāk izmantosim visus mūsu rīcībā sošos instrumentus. Tāds programmas kā Spring un EAPIC Uh, un to finansējums ir sniegts tiem, kas ir pielikuši lielākus poliņus demokrātisko reformu īstenošanā un cilvēktiesību ievērošanā. Otrais posms pilsoniskās sabiedrības instrumentam tika apstiprināts ar budžetu 45,3 miljonu eiro 2012. līdz 2013. gadam. Varbūt esat pamanījuši, ka šā gada ziņojuma pakete tiek publicēta divus, gad, divus mēnešus agrāk nekā pagājušajā gadā. Tas ļaus mums izvērtēt labāk progresa ziņojumus un ņemtos vērā, lemjot par finanšu palīdzību partneriem atbilstīgi principam more for more, ja vairāk par vairāk. Uh, Mēs arī turpinām atbalstīt reģionālo sadarbību gan ah, mūsu austrumos, gan dienvidos, jo īpaši dienvidos Eiropas Savienība ir uh, aktīvi iesaistījusies, lai dotu jaunu virzību. Esam uh, tagad uh, līdzprezidenti Vidusjūras Savienībā, tās ziemeļdaļā, un veicinām arī sadarbību ar Magrib valstīm izstrādājot konkrēts priekšlikums mūsu, priekšlik, mūsu paziņojumā, kas tika pieņemta decembrī. Godātie deputāti, Eiropas kaimiņa attiecība politika ir labs piemērs, kas parāda, kā visaptvaroša pieeja uh, var uh, būt ļoti vērtīga, lai radītu saskaņotu rīcību visu Eiropas Savienības uh, iesaistīto starpā. Gan Eiropas Savienības institūcijas, gan tās dalībvalstis un finanšu institūcijas rīkos vienoti. Eiropas kaimiņattiecību politika nepiedāvā ātrus risinājumus, bet tā ir visaptvarošākā un elastīgākā politika, uh, kurā mums ir jāiesaistās un ar kuru mēs varam palīdzīt mūsu kaimiņus, eh, palīdzēt mūsu kaimiņiem. Un šodien vairāk kā jebkad, kad ir eh, lēna ekonomikas izgauksme un eh, liels bezdarbs, ir jāuzstāj, <clears throat> tad, kad ir līdztiesības trūkums un vidas izaicinājumi. Um, tātad šādā situācijā vēl vairāk kā agrāk ir jāīsteno reformas, kas ir uh, Eiropas kaimiņattiecību politikas centrā. Austrumu partnerattiecību kaimiņu valstīm ir vajadzīgs mūsu atbalsts visu laiku, un ir, man ir pārliecība, ka viņi ir pelnījuši ambiciozu nākotni. Šeit es runāju par visspēcīgāko Eiropas Savienības kaimiņattiecību, tad politikas, ārpolitikas instrumentu. Uh, un tam ir eh, tiešām spēks lietas mainīt. Tātad valsts eh, saskaņā ar 49. Eiropas Savienības līguma pantu var pievienoties, ja tā atbalsta mūsu miera, demokrātijas un tiesiskuma ievērošanas principus. Dienvidos mēs eh, piedāvājam uh, uh, integrāciju Eiropas ekonomiskajā zonā, kas tiek paplašināta. Protams, tās ir pakāpenisks process un pakāpenisks izredzes, bet šī procesa noslēgumā mūsu partneriem vajadzētu baudīt tos labumus, ko dod integrācija Eiropas kopējā tirgū. Protams, tur uh, ir arī pamat, priekšnoteikumi ir jāpieņem tie principi un vērtības, uz kuriem balstās vienotais tirgus. Šajā kontekstā mēs ceram, ka demokrātiskā uh, um, pārējais process turpināsies dienvidos, un mēs to atbalstīsim. Es uh, augstu vērtēju jūsu pieaugošo lomu Eiropas kaimiņattiecību politikas ieviešanā. Demokrātija ir uh, ļoti svarīga, un tieši parlamenti kopā ar pilsonisko sabiedrību ir tie, kam ir jābūt galvenajiem demokrātisko reformu virzītāju spēkiem. Godātie deputāti, uh, Noslēgumā ļaujiet man uzsvērt to, ka Eiropas Savienības attiecības ar katru no tās partneriem ir unikāls. Mums aizvien vairāk vajadzēs izvēlēties atšķirīgu pieeju attiecībā uz atšķirīgām valstīm, jāņem vērā mūsu partneru attīstība un vajadzības. Mums ir šis ietvers kaimiņattiecību politikā, eh, kā mēs varam reaģēt eh, uz viņu um, vēlmēm eh, attiecībās ar Eiropas Savienību. Kā jau es sākojumā teicu, Eiropas Savienībai ir jāturpina iesaistīties mūsu kaimiņu valstīs, un es ceru, ka arī turpmāk šis parlaments sniegs um, atbalstu un uh, Uh, iedvesmu, lai mūsu kopīgais darbs būtu veiksmīgs. Paldies par uzmanību! Kolēģi, per il dibattito. Godātie kolēģi, uh, Tagad izteiksies koordinatori. Tiem būs divas minūtes atvēlētas katram citiem runātājiem viena minūte katram. Tas tāpēc, ka mums ir laika ierobežojumi, mums uh, uh, nav vairs ilgi pieejams šodien tulkojums. Sala Franka kungs pirmais lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies komisāra, ka uzstājieties. Um, mūsu komitejā gribu sacīt, ka jūsu stāšanās saskan ar brīdi, kad mēs saņem dokumentu no ārējās darbības dienas. Un es domāju, ka jūsu uzstāšanās apliecina um, jūsu uh, labo sadarbību ar parlamentu. Jūs um, norādījāt, ka Eiropas kamiņattiecības pēc pēdējās pārskatīšanas piemērots jaunai situācijai ir piemērots instruments. Uh, katras valsts vajadzībām un ikvienas valsts apstākļiem. Kā jūs sacījāt? Pilnīgi pareizi. Tiek eh, veltīti milzīgi līdzekļi brīdī, kad eh, mūsu dalībvalsts saskarās ar lielām ekonomiskām grūtībām un uh, iekļaujot jaunus instrumentus kā Endowment for Democracy. Es domāju, ka ir ārkārtīgi būtiski uzturēt vairāk un labākus kontaktus ar pilsonisko sabiedrību, kā arī izstrādāt doktrīnu, lai piemērotu eh, kritērijas doktrīnai more for more, vairāk par vairāk. Un es gribētu tagad runāt par mūsu kaimiņa attiecību politikas divām dimensijām. Par ziemeļu dimensiju gribētu zināt asociācijas nolīgumā ar Ukrainu, kā notiek uzlabošanās sam, um, eh, sadarbībā ar šo valstu eh, tiesisko jomu un kā tas ietekmē, teiksim, Jūlijas Timošenko un citus mums zināms gadījumus. Otrkārt, mūs interesē tie incidenti, kas ir notikuši represijas, kas ir izraisīti saistībā ar selektīvu tiesiskuma um, piemērošanu. Par dienvidu dimensiju runājot. Un par attiecībām ar valstīm Maroku, Turisi, Jordāniju, kā norit attīstība, un Eģiptes sakarā E, gribu sacīt, ka kā jūs novērtējat Eiropas e, Savienības novērošanas misijas nosūtīšanu uz Eģiptu? Paldies! Grācie, madam Nēc. Nīcis Kundze, lūdzu. Priekšsētāji komisāra kungs, liels paldies par to, ka mums ir iespēja šodien šo diskusiju noturēt, Mēs ļoti uh, augstu vērtējam jūsu gatavību diskusijām. Progresa ziņojums tagad uh, ir publiskots diezgan sarežģītā brīdī Eiropas Savienībai. Nesen pieņemtie lēmumi Eirogrupā un uh, tad, tad tiešām šie lēmumi uh, neīpaši stiprinājuši Eiropas Savienības institūciju uzticamību. Es varu iedomāties, kā attiecības ar kaimiņu valstīm austrumos un dienvidos eh, vidusjūras reģionā arī nav īpaši vieglas. Runājot par attiecībām ar Maroku, es esmu eh, sadraudzēšanas grupas locekle, un eh, nav iespējama laba draudzība, ja nedrīkst izteikt kritiku. Tā es saku arī mūsu Marokas draugiem. Tāpēc jāsaka, žēl, ka lēmumi, kas tika pieņemti pirms dažām nedēļām Marokā, proti mūsu četrus kolēģus neielaist valstī, tas ir nožēlojams lēmums. Es nevisai piekrītu arī mūsu kolēģu viedokļiem, bet es domāju, ka vajadzētu tomēr ļaut arī viņiem izteikties. Tad uh, Marokas valsts varētu savu pozīciju uh, likumīgā veidā pārstāvēt. Tas, manuprāt, ļoti labi demonstrē, kādas problēmas mūs sagaida, kad mēs uzsākam visaptverošas un dziļas attiecības ar kaimiņu valstīm. Protams, mums uh, sarunas nav jāpārtrauc, to es nemaz nesaku, bet es domāju, ka tieši tas uh, būtu arī jāsagaida, kad mēs uzsākam šādas visaptverošas attiecības. Paldies, uh, Pansieri kungs, lūdzu, sociāldemokrātu vārdā. Paldies priekšsādātāji. Komisāra kungs, jūs uh, ziniet, ka mūsu komitejai ir visai pozitīvs redzējums attiecībā uz jūsu politiku. Mēs vienmēr esam atbalstījuši eh, jūsu darbu. Protams, mēs nevaram sagaidīt, ka kaimiņa attiecība politika atrisinās visas problēmas pāris dienu laikā. To neviens nesagaida, bet es domāju, ka mums vajadzētu kaimiņa attiecību politiku pārskatīt, izvērtējot notikušās pārmaiņas un jācenšas arī padarīt šo politiku dinamiskāku. Es gribētu pieminēt Uh, lielākas problēmas, kādas es saskatu. Eiropas kaimiņa attiecību uh, politika nedrīkst kļūt par Eiropas ārlietu politikas uh, apakšatzarojumu. Tā ir neatkarīga politika. Un politiskie instrumenti funkcionē vislabāk, kad uh, politikas spēlētāji ir saskatāmi politiskajā arēnā. Protams, uh, kaimiņa attiecību politika ir cieši saistīta ar ārlietu politiku, un tām jās, jāsadarbojas un jāstrādā paralēli. Bet uh, vēl viena grūtība ir tas, Parlamentārā dimensija kļūst arvien sarežģītāka, bet tā taču ir izšķiroša. Piemēram, runājot par likumdošanas projektiem, par um, likumdošanas satvara izmaiņām, kas ir nepieciešamas. Un tad jāsaka, diemžēl nav nekādu papildu pasākumu, kas būtu saistīti ar parlamentāro dimensiju. Protams, komisijai tagad ir darba grupa, bet parlaments būtu jāiesaista pastāvīgi kā stabils komponents kaimiņu attiecību politikā. Un visbeidzot, integrācijas process un kaimiņu attiecību politika. Vajadzētu iet tālāk nekā 5 plus 1 Protams, mums ir socioekonomiskie partneri, pilsoniskā sabiedrība, parlamenti. Tie visi jums būtu jāiesaista. Paldies, Lunačekas kundze. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs, zaļo politiskas grupas vārdā es gribētu pateikties jums par gatavību iesaistīties diskusijās ar mums. Katru reizi, kad jūs publiskojat ziņojumu, jūs pēc iespējas ātrāk to pārunājat arī ar mums Es tagad runāšu par Dienvidu Kaukāzu un mans kolēģis Šulcs runās par Austrum Eiropu. Es pre, principā jums piekrītu. Jūs teicāt, ka mums ir vajadzīga gan demokrātija, gan ekonomiskā attīstība šajās valstīs, un tas nevienmēr ir uh, viegli. Es gribētu pievērsties tīpaši dzimumu līdztiesībai un sieviešu lomai. Uh, Eh, joprojām notiek vardarbība pret sievietēm, sievietēm grūti iesties politikā un tā tālāk. Pievērsīšos jo īpaši divām valstīm. Grūzija būtu pirmā no tām. Pavisam nesen bija parlamentārā sanāksme ar Grūziju, diemžēl eh, mēs nesagatavojām rezultātā tādu kaut kādu risinājumu. Jūsu ziņojumā ļoti labi atspoguļota situācija šajā valstī, problēmas, kas bija iepriekš, problēmas, kas tagad pastāv. Tas pilnīgi pareizi ir atspoguļots. Un tagad Azerbaidžāna. Mēs jums nosūtījām nesen vēstuli, ko parakstīja mans kolēģis Vernies Šulc un arī es. Tā bija vēstule Azerbaidžānas ministriem un parlamentam kā Euronest dalībniekiem, jo situācija tur pasliktinās. Dažos gadījumos ne tikai opozīcijas politiķi uh, tiek ieslodzīti, bet arī pilsoniskās sabiedrības aktivisti, kas, piemēram, apmāca uh, balsošanas novērotājus. Un Eiropas uh, nevalstisko organizāciju tīkla darbinieki arī tiek vajāti. Uh, valsts cenšas arī kontrolēt NVO finansējumu un uh, ziedojumus, ko nevalstiskās organizācijas saņem. Ka vai, tiešām visas šīs tēmas ir pieminētas, bet es domāju, ka mums vajadzētu sarunas ar Azerbaidžānu runāt vēl skaidrāku valodu. Un es gribētu jums jautāt, kā būtu iespējams šo kritiku efektīvāk nonest līdz mūsu partneriem, jo Azerbaidžānai ir vajadzīgs Eiropas finansējums bet ne tik stipri kā citiem. Viņam ir gāze, viņam ir nafta, kā uz viņiem grūtāk izdarīt eh, ekonomisku spiedienu. Protams, pie viņiem notiek reformas, eh, bet uh, pulcēšanas brīvība un citas pamatlietas joprojām nav īstenotas. Bet kā jūsuprāt, mēs varam uzlabot situāciju? Paldies, uh, Sabrinoka kungs. Paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs, man ir liels prieks eh, diskutēt ar jums šajā komitejā. Es eh, neesmu eh, šis komitejas loceklis, bet es redzu, ka jūsu ziņojumos ir atspoguļoti dažādi viedokļi. Es piedalos Azerbaidžānas, Grūzijas un Rumānijas delegācijām. Un es gribētu uh, norādīt, kā mūsuprāt, mums it īpaši ar Gruzijas parlamentu jāstrādā ciešāk. Ir daudzi signāli, kas izraisa uh, bāžas. Notiek polarizācija starp jaunu valdības koalīciju un vecajām, vecās valdības partijām. Uh, šie signāli tik tiešām uh, izraisa nopietnas bažas. Un es domāju, ka mums vajadzētu notrošināt labāku saspēli starp opozīciju un koalīciju Gruzijā. Vajadzētu uh, panākt, lai Grūzija neattālinātos no Eiropas Savienības. Komisāra kungs, vai jūs saprotat itāliski? Nē. bet es eh, gribēju jautāt jums, ko jūs domājat eh, par Kalnu Karabaha situāciju? Un eh, kā jūsuprāt šī situācija varētu ietekmēt stabilitāti reģionā? Arī starp Armēniju un Azerbaidžānu pieaug sp spriedze. Un šīs valstis abas ir svarīgas austrumu partnerībai, ka mēs redzam, ka ir uh, tiešām lielas problēmas šajā reģionā. Uh, Starptautiskās uh, cilvēktiesības tiek pārkāptas, un visas šīs problēmas kaut kādā veidā mums būtu jāatrisina. Domāju, ka Eiropas Savienība varētu šeit spēlēt svarīgu lomu. Kā jūs uz to raugāties? Līze kungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Es šoreiz nerunāšu par Grūziju, jo komisāra kungs jau pazīst manu nostāju, tā ir visai pesimistiska. Gribu pateikt dažus vārdus par citu tēmu. Mums vajadzētu pievērsties situācijai Austrum partnerības valstīs. Arī tur ir vairākas problēmas. Varbūt tāpēc, ka mums nav skaidra piedāvājuma šīm valstīm. Kāda tad ir mūsu plāni turpmākajā darbā ar šīm valstīm. Mēs uzklausījām jūsu teikto, jūs runājat par 49. punktu ziņojumā, un jūs teicāt, ka mums vajadzētu skaidrāk formulēt, ko tad mēs vēlamies no austrumu partnerības. Eh, demokrātija, labi, tas ir ļoti svarīgi. Princips vairāk eh, pret eh, vairāk, bet mums taču ir problēmas pašiem ar finansējumu. Mums vispirms vajadzētu atrisināt problēmas Eiropas Savienībā, lai varētu austrumu partnerībā arī ieguldīt naudu. Paldies, eh, Sīveči kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji komisāri. Šis viņa samits varētu būt laba iespēja, lai paustu visu patiesību mūsu partneriem un pašiem sev par austrumu partneru attiecībām. Kādas ir labās ziņas? Ir vērojams zināms progress atsevišķās jomās, tādās kā mobilitāte un vīzu politika. Mums uz darba galda ir trīs līgumi, bet visi ir zināmā mērā apdraudēti. Tā tad situācija ir tāda, ka glāze ir vai nu līdz pusē pilna vai līdz pusē tukša. Otrais jautājums par more for more, kas ir noteikums, kas tiek pieņemts vēlāk, un ir vēlreiz jādomā par pieņemtajiem kritērijiem, lai izveidotu patiesu pārskatu par to, kas jau ir paveikts un kas vēl ir atlicis. Paldies! Grazie. Paldies par īsu uzstāšanos. Gāverkungs. Un Jordanien. Uh, Jā, es eh, jautāšu par ehm, šo te jauno instrumentu eh, demokrātijai. Gribētu pieminēt arī demokrātijas cilvēktiesībiem instrumentu. Vai, jautājums ir, vai tagad ir eh, pasākumi, kas tiek veikti Sīrijā, kas palīdz miermīlīgiem opozicionāriem vai žurnālistiem, vai mēs ar humanitārās palīdzības vai humanās palīdzības starpniecību uh, kaut ko arī dodam ārstiem, kas ir eh, iesaistīti šajā valstī. Par Jordāniju mēs finansējam bēgļu nometnes, bet divas trešdaļas bēgļu um, nemaz nedzīvo nometnēs. Jordānijas valdībai līdz ar to ir eh, jāizdod vairāk, daudz vairāk līdzekļu tiek runāts par 800 miljoniem dolāru, kas vēl būtu vajadzīgi, un mans jautājums ir, vai mums kopā ar citiem donāliem nevajadzētu palīdzēt ar papildus budžeta palīdzību, lai šī valsts nesabruktu zem šī sloga par Ukrainu. Um, man uh, nav jautājumu, es vēl dekodēju jūsu atbildi no plenārsēdes pagājušā nedēļā. Ms. Baskur. Baskurts kundze. Thank you very much. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Komisār Fīlē. Piekrītu, ka pamatiesības un solidaritāte jānoliek priekšplānā. Mani jautājumi ir par situāciju Ziemeļāfrikā. Jūs sacījāt, konstitucionālais process ir tikai viens solis, bet it īpaši tādās valstīs kā Ēģipte tās attiecas um, tikai uz vīriešiem un sievietes šeit nav iekļautas. Es baidos, ka šis iespēja lodziņš varās ciet, un ja jūs jau sākotnē neiekļausiet sievietes tādā gadījumā, sekas var būt um, visai smagas vēlāk. Un um, šīs sievietes, kuras ir pret diktatūru, un šobrīd mēs redzam, ka viņu tiesības vēl aizvien tiek samazinātas. Kas, ko varētu darīt, lai viņām palīdzētu? Otrkārt ir runa par finanšu atbalstu. Kad Eiropas Savienība palīdz pilsoniskai sabiedrībai, tad e, pastāv noteikumi šīm organizācijām ir jāveidoši uz gadiem. Lībijā pat nebija pilsoniskās sabiedrības, ne sieviešu organizācija, ko, kā mēs varam palīdzēt, jo šīs organizācijas neietilpst eh, mūsu palīdzības eh, sniegšanas noteikumos. Eh, paldies. Nākošais runātājs Šulcs. Es arī pateikšos par jūsu darbu mūsu komitejā. Jūs izrādījāt lielu radošo potenciālu strādājot ar austrumu partnerības valstīm, un tomēr mēs varam konstatēt, ka attīstība ir diezgan uh, neapmierinoša. Reizēm valstis atkāpjas, piemēram, Ukrainā ir ļoti selektīva tiesvedība Timošenko gaisajam uh, gadījums, Lisenko lieta, Dmitrijs Grosmans ir uh, jaunas lietas, kas tagad parādās. Ukrainā viss uh, ir saistīts ar enerģētikas jautājumiem. Uh, un Ukraina uh, aizrāda Eiropai, ka mēs pārāk maz rūpējamies uh, par gāzes uh, transportēšanas sistēmas modernizēšanu, par sarunām ar Krieviju. Baltkrievija joprojām ir austrumu partnerības valsts, bet mums nav oficiālu politisku kontaktu ar šo valsti. Ko jūs darāt, lai šo valsti atkal piesaistītu sadarbībai? Vai ir kaut kādas pozitīvas ziņas no šīs valsts par politisko gūstekņu atbrīvošanu? Džanaku. Džanaku kundze. Paldies komisāram par detalizēto informāciju attiecībā skaimņa attiecību politika. Es gribētu noskaidrot, ka. Kā... jūs koordinējat savas darbības ar ārējās darbības dienas. Es gribētu runāt šeit par darbībām, kas norit Āštonas eh, kundzes um, pārziņā. Vai jūs esat izveidojuši labu sas darbību saskaņošanu kanālu, lai varētu savas darbības um, saskaņot? Nākošais runātājs Sandrikiena. Paldies, priekšsēdētāji! Mums tikko beidzās Eironest parlamentārās asamblejas eh, sēde, kurā piedalījās kolēģi no Ukrainas, Moldovas, um, Azerbaidžānas, gaidot jūsu novērtējumu, jūsu verdiktu, ja vēlaties, par progresu, kas ir panākt šajās valstīs. Partnerattiecības ir attiecības, bet, lai dejotu tango, ir nepieciešami divi. Un ir grūti dejot ar mūsu ja ir grūti dejot un turēt ritmu ar mūsu austrumu partneriem, tad tam ir kāds iemesls. Un es no sirds vēlos, lai Viļņā tiktu parakstīts asociācijas nolīgums ar Ukrainu. Eiropas Savienība sākotnēji nolīgumi ar uh, Moldovu, Azerbaidžānu, Grūziju kādi ir galvenie šķēršļi un kas ir jāizdara pirms tam, kādi šķēršļi jāpārvar. Paldies! Milan Mon. Nākošais runātājs Smiģans Mons. Paldies priekšsēdētāji. Paldies komisāri. Runājot par um, vidusjūras dienvidu krastu, pirmkārt ir jā. Ja būt klāt kā pārmaiņu procesos šeit, Eiropas Savienībai alternatīvas nav. Un mums ir jāsniedz palīdzība, jāstimulē, un es domāju, ka ir jāsniedz mūsu pozitīvie vēstījumi, tāpēc gribētu aicināt eh, jūs atbalstīt laicīgos eh, spēkus Eģiptē. Otrkārt, tālāk Par um, Maroku runājot, ir jāpalīdz nodrošināt mierīgos reformas un šajā sakarā, kā norit uh, vienošanās pār pakalp, pakalpojumu liberalizāciju. Ir stājušies spēkā par lauksaimniecības, par zvejniecības liberalizāciju, bet kas notika ar pakalpojumiem, e, kur mēs esam iestrieguši nu jau piecus vai sešus gadus? Paldies! Last speaker, Mr. Kreis Döfler. Krēsla Dorfler kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī jums, komisāra kungs, par jūsu teikto. Negribu uzdot papildus jautājumus, jo savādāk mēs līdz vakaram nebeigsim ar visiem tiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Es domāju, ka ir steidzami nepieciešams, lai kā mēs kā komiteja un kā parlaments arī sabiedrībā atklātībā vēlreiz atbalstītu jūsu darbību kaimiņattiecību politikā, jo pretējā gadījumā šķiet, ka mēs runājam tikai par finanšu krīzi un finanšu problēmām. Tik vairs netiek eh, pieminēta. Es domāju, ka ir nepieciešams, lai mēs plenārsēdē ar attiecīgu rezolūciju paužam mūsu atbalstu jūsu darbam uh, un uh, tām prasībām, kas ir kaimiņattiecību politikā, un arī mūsu kaimiņiem vajadzētu vēlreiz uzsvērt šīs uh, svarīgās lietas, un tas ir vairāk aicinājums, ne jautājums. So, so many questions. Tik daudz jautājumi. Jums tie, uz tiem ir jāatbild, jums uh, ir pietiekam daudz laika. 1 p.m. Jums ir laiks līdz vieniem. Thank you very much. Actually, it's much more time, I mean, than... Uh, uh, Paldies. It's a personal, it's a ten... <laughs> Vairāk laika nekā pagājušajā reizē man piešķira. Pagājušajā reizē man bija minus 5 minūtes. Un paldies par visiem šiem jautājumiem un komentāriem. Tie rāda to lielo interesi, kas pastāv šeit uh, par kaimiņu attiecībām. Tie rāda arī jūsu ekspertīzes jomu un jūsu personīgo uh, iesaistīšanos. Sākšu ar to, ko teica Pancerikungs, par to, ka mums ir vajadzīga atgriezniskā saite. Jā, es gribētu šeit eh, divas lietas saskatīt. Mēs, protams, vienmēr um, esam par šo jauno kaimiņu attiecību politiku, mēs esam uzņēmušies šīs saistības, mums ir princips more for more, vairāk par, par vairāk, mums jākomunicē ar pilsoniskās sabiedrību, uh, un jāsaprot, ka tās ir ilgtermiņa investīcijas. Te pašā laikā, jā, protams, mums jābūt pacietīgiem, jārīkojas strateģiski. Mums ir arī vesela virkne instrumentu, kurus varam izmantot, un mums vajadzētu domāt arī par konkrētām vajadzībām, kādas būtu katram no mūsu partneriem. Bet te pašā laikā, te pašā laikā Mums tiešām ir vajadzīgs eh, šis atgriezniskais mehānisms. Ne tikai turpinot sarunas ar jums eh, visdažādākos formātos, formāli un neformāli, bet arī ar mūsu partneru pārstāvjiem jau uztur šī atgriezniskā saite. Pagājušajā reizē, kad mēs tikāmies, mēs vienojāmies, ka mūsu partneru pārstāvji arī būs klāt teikšanās reizēs pat reizi sešos mēnešos ir paredzēta sanāksme, kurā piedalīsies augstāka ranga ierēģi, lai pārunātu ar mums tos svarīgākos jautājumus kaimiņa attiecību jomā, lai paziņotu mums, kas notiek viņu valstī. Un Mums svarīgi ir uzzināt, kā mūsu partneri vērtē mūsu politikas ietekmi. Proti vajadzētu no viņiem dzirdēt, vai mūsu politikai ir pareizs uh, efekts. Šo dialogu mēs nevaram uh, ierobežot tikai ar augstāka ranga ierēģiem, ir jāiekļauj arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un arī akadēmisko aprindu pārstāvji ir jāiekļauj. Tas ir pirmais, ko es gribēju teikt. Otrkārt, ja jūs palūkosieties uz uh, mūsu kaimiņu valstīm, tad jūs redzēsiet, ka tie partneri, attiecībā uz kuriem mūsu gaidas nav tik lielas, nu, tā ir viena daļa, un pret citiem mēs izvirzām ļoti augstas prasības. Un, protams, mēs nerunājam šeit par paplašināšanos. Bet uh, Šī partnerība, protams, balstās uz uh, pamatprincipiem cilvēktiesību ievērošanas, tie, tiesiskuma, uh, pamattiesībām, bet jo tuvāk mūsu kaimiņi vēlas nākt Eiropas Savienībai, jo vairāk mēs no viņiem prasām, jo um, ambiciozākas reformas un uh, tas nav nekādas barjeras. Es domāju, ka tas ir tieši tas, kas padara šo politiku par tik vērtīgu. Tā ir tā pievienotā vērtība. Tieši tāpēc politika ir tik dinamiska. Un e, treškārt par vispārīgākiem jautājumiem. Šajā partnerībā mēs, protams, vēlamies stiprināt demokrātiskās iestādes. Mēs to nekad nepiemirstam. Uh, Daži runāja par jūsu parlamenta lomu sadarbībā ar nacionālajiem parlamentiem. Mēs darām visu, lai iekļautu jūsu vēlmes mūsu stratēģijā. Mēs varētu vēl vairāk domāt par demokrātisko institūciju stiprināšanu mūsu kaimiņu valstīs. It īpaši runa šeit ir par parlamentiem. Tieši šajā jomā mums vajadzētu dialogu stiprināt, jārunā par katras valsts prioritātēm. Ir jāspēr papildu soļi pēc uh, vēlēšanām. Tad nevajadzētu šeit tikai diskutēt, bet uh, jāstrādā arī uh, praktiskāk. Un tad atbildot uz uzdotajiem jautājumiem. Pagājušajā nedēļā es biju Strasbūrā, un mums bija ļoti noderīga diskusija par Ukrainu. Es nevēlos to tagad atkārtot. Tika teiks ļoti daudz, jūs izteicāt daudzus komentārus, arī es runāju uh, augstās pārstāvis vārdā. Es domāju, ka ir ļoti skaidrs, ko mēs uh, gaidām no Ukrainas. Mēs pozitīvi vērtējam to faktu, ka gan valdība, gan prezidents ir uh, sagatavojuši tādas vadlīnijas, kā atrisināt trīs uh, atlikušās problēmas. Uh, mēs īpaši pievēršamies selektīvajai tiesvedībai un izsakām atbalstu tad no savas puses Katrīna Aštona un arī es, es mēs atbalstām um, Kvašņevska misiju un prezidenta eh, sagatavoto plānu. At, bet paliek ļoti daudz uh, darāmā, un progress līdz Viļņas, samit, Viļņas samitam būs pakāpenisks. At, paldies, ka Andrikēnas kundze par uh, samita pieminēšanu. Tas tiešām būs ļoti svarīgs. Ne tikai tāpēc, ka mēs daudz gaidām no tā, bet arī tāpēc, ka pēc uh, vairākiem sarunu un pārdomu gadiem mēs tagad cenšamies uh, tik tiešām uh, īstenot šo pārmaiņu politiku. Pirmo reizi mums tagad būs iespēja piedāvāt ne tikai vārdus, bet arī konkrētas darbības. Un es ļoti ceru, ka mums izdosies parakstīt šo asociācijas nolīgumu. Es ceru, ka priekšnosacījumi būs izpildīti, ka mēs visi varēsim ar tīru sirdsapziņu parakstīt asociācijas nolīgumu ar Ukrainu. Es ceru, ka Viļņā mums būs iespēja arī izlemt, kā varētu atzīmēt sarunu beigas par asociācijas nolīgumu un visaptverošu brīvās tirzniecības nolīgumu ar trīs partneriem - Moldova, Armēniju un arī Gruziju. Tad, protams, tad būs uh, tehniskais process, kas vēl turpināsies kādu laiciņu, un parakstīšana notiks vēlāk mēs ceram 2014. gadā. Bet ir vēl citi aspekti, kas būtu saistīti ar Viļņas samitu. Es runāju par Eiropas perspektīvu mūsu kaimiņu valstīs. Eiropas perspektīva nav kaut kas tāds, kas liek dalību valstīm uh, runāt par papildu soļiem ar mūsu kaim, uh, kaimiņiem. Nē, spēles noteikumi ir skaidri. Jo vairāk austrumu partneri iegulda reformās, jo vairāk viņi panāk, jo uh, labākus rezultātus viņi varēs demonstrēt, jo lielākas viņu ambīcijas, jo vairāk mēs varēsim piedāvāt no savas puses. Es domāju, ka tas ir skaidrs gan Eiropas Savienības dalību valstīm, gan austrumu partneriem. Spēles noteikumi ir skaidri, un līdz viņa samitam vēl atliek laiks, lai daudz paveiktu. Es uh, um, atzīmēju arī kritiskus komentārus par attīstību Moldovā un arī Gruzijā. Runāt par Gruziju. Situācija, manuprāt, tagad mainās. Uh, tā kļūst konstruktīvāka. Es jau runāju par dialogu parlamentu līmenī Jā, tik tiešām ir problēmas starp opozīciju un koalīciju. Bet jāņem vērā arī pašreizējās Grūzijas konstitūcijas īpatnības. Šī politiskā sadzīve ir liels izaicinājums Grūzijas demokrātijai. Tas ir ļoti liels izaicinājums valstī, kas pašlaik ir pārējais posmā. Pirms mēneša kopā ar Katrīnu Aštoni. Mēs jautājam Tomasam Hambergam, Eiropas padomes bijušam eh, kanclerim. Eh, mēs viņu lūdzām strādāt ar eh, Grūzijas premjerministru un vērsties pie Grūzijas iestādēm. Viņš ir Eiropas Savienības padomnieks juridiskos jautājumos un it īpaši cilvēku tiesību jautājumos. Viņš strādā Grūzijā, lai palīdzētu Grūzijas valdībai izpildīt uh, pirms vēlēšanu solījumus. Viņiem tagad jādemonstrē, ka šie solījumi tiek izpildīti, ka uh, Grūzija uh, stiprina uh, tiesiskumi, nevis vājina to, ka Grūzija tagad uh, piemēro starptautisko standartus. Prezidents un premjerministrs eh, cenšas eh, kom, eh, no, nu, uzlabot komunikāciju, kaut gan tas ir arī sarežģīti. Hamerberga kungs, kā mēs ceram, gūs arī jūsu atbalstu, un ar priekšstātāju broku mēs varēsim um, ļaut viņam strādāt uh, efektīvāk, un varbūt viņam būs iespēja arī ierasties uz parlamentu un paziņot jums par savu darbu Grūzijā. Viņš veic ļoti svarīgu darbu, tuvinot Grūziju Eiropas Savienībai. Tika uzdoti vairāki jautājumi par uh, dienvidu kaimiņiem. Un es visuprāt, visu pirms runāšu par Eiropas Savienības instrumentu demokrātijas atbalstam. Mums ir uh, savas saistības, mēs sniedzam finansiālo atbalst, atbalstu, un mēs to darīsim arī nākotnē. Nav nekādu mākslīgu robežu šim instrumentam. Šis instruments ir ļoti svarīgs uh, lai aizpildītu uh, to tukšumu, kas rodas, kad nevalstiskajām organizācijām nevar tik sniegts atbalsts uh, formālu vai kaut kādu citu iemeslu dēļ. Te tika pieminēta Lībija. Un tas fakts, Boskurts kundze, manuprāt, teica, ka tur ir uh, reālas problēmas ar to, ka ne visas nevalstiskās organizācijas var saņemt Eiropas Savienības atbalstu. Bet tur ir uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas gūst atbalstu jau tagad. Ir programma ar finansējumu 5 miljonu apmērā, lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību un NVO Lībijā. Uh, the endowment for uh, uh democracy. Now the honourable member, Mr. Milan Mon, asked. Uh, Milan Mon. Milan Monkungs jautāja par Maroku, un uh, tas tiks apspriests sarunās. Mēs esam uzsākuši sarunas par visaptvarošo nolīgumu. Galerkungs jautāja par Sīriju. Jā, es varu apstiprināt, ka mēs izmantojam Eiropas cilvēktiesību un demokrātijas instrumentu, lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību Sīrijā un ārpus tās, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvjus. Ir īpašs atbalsts studentiem un jauniešiem. Mēs viņus atbalstām, lai viņi varētu ierasties uh, Eiropas Savienībā, studēt mūsu augstskolās, universitātēs un Mēs vienlaicīgi arī cenšamies uh, dot savu ieguldījumu situācijas risināšanai Sīrijā. Sīrija ir ļoti sarežģīts jautājums. To apspriedām arī pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Ļaujiet man nedaudz izskaidrot to, kas tika teikts Strasbūrā. Mums ir jābūt inovatīvākiem un radošākiem. Tas, kas notiek Sīrijā, Un uh, tas, kā tas ietekmē kaimiņu valstis, visu šo reģionu, tur ir uh, svarīgi ne tikai aicināt politiķiem rast politiskus risinājumus, bet ir uh, nepieciešams mums iet nedaudz tālāk kā parasti, tālāk nekā humānā palīdzība kā parasti. Un mēs esam eh, to sākuši eh, Libānā. Tas bija pirms divām nedēļām, kad sākām dot, eh, tātad apstiprinājām, ka būs papildus 30 miljonu eiro. Un tur būs ne tikai bēgļu vajadzību risināšana, bet arī tiks um, risināts problēmas, kas ir saistīts ar uzņēmēju kopienu. Persuade, uh, uh the states, uh, uh, to, uh, you know, accept uh, a certain share of, uh, of uh, finding uh, a solution to this pressing uh, uh, imminent uh, problem of, of, of the refugees. And those communities uh, will be under bigger and bigger pressure